Morning, everybody. Buenos días. Me parece comenzamos con el orden del día de esta. Labrīt, kolēģi. Es domāju, ka mums vajadzētu ķerties pie darba. Sākumā mums ir jāpieņem darba kārtība, vai ir kādi komentāri? Nē. Esam pieņēmuši darba kārtību. Priekšsēdētāji paziņojumi. Jāsaka, ka man nekādu svarīgu paziņojumu nav, tādēļ varam uzreiz ķerties pie trešā punkta - Eiropas uh, sociālās uzņēmējdarbības fonds. Viens darba kārtības punkts mums atkrita, un arī koordinatori izteica zināmas pretenzijas Tātad par deleģētā tiesība akta noraidīšanu. Tas jau ir iekļauts darba kārtībā, un mēs par to varam diskutēt. Okay. I am not very... So. Okay. Estamos en el punto 3. Trešais punkts.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 2013. gadā mēs par to diskutējām, mēs vēlējāmies piesaistīt investīcijas, vēlējāmies, lai tās uh, Eiropas Savienībā būtu auglīgāks, lai būtu vienkāršāki noteikumi. Mēs līdz ar to spriedām, ka ir uh, jāgroza likumdošana un piedāvātais teksts uh, tika mainīts. Šodien mums būs viedokļa apmaiņa. sākumā gribēju dot vārdu Sirpai Pietikainenai, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kā jau būsiet dzirdējuši, divi, divas regulas stājās spēkā 13. gadā. tika domāts par divu šādu brīvprātīgu struktūru izveidošanu, lai varētu piesaistīt vairāk investīciju kapitālu, veicot inovācijas MVU un uh, arī dažādos, uh, dažādos sociālās organizācijās. Un Tas ir nepieciešams, jo, ja mēs runājam par uh, augsta termiņa kopuzņēmumu kapitālu, uh, Eiropā tā pašreiz ļoti trūkst. Kā tad ilgtermiņa investīciju nepieciešamību samērot ar uh, mūsu investīciju iespējām un pieejamo finansējumu? Šis priekšlikums ir daļa no kapitāla tirgus savienības rīcības plāna. Mēs ne, vēlamies nedaudz paplašināt aptvērumu un atvieglot uh, finansējumu piesaistīšanas iespējas Eiropā, lai uh, līdzekļi tiktu novirzīti uh, dažādiem, dažādām tādām augsta riska inovatīvām investīcijām. Pēc konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm komisija piedāvā grozīt regulu trīs aspektos. Tātad pirmām kārtām paplašināt aptvērumu mm, tām pusēm, kam būs piekļuve kapitāla tirgiem un investīcijām. Tāpat arī uh, paplašināt to uh, uzņēmumu skaitu, kas varēs piekļūt uh, finansējumam, un uh, lai šis, šī piekļuva būtu arī vienkāršāka. Es ar abām rokām atbalstu šos mērķus. Jāsaka, ka komisijas priekšlikumā gan ir uh, citas uh, kļūmes vai tādi zemūdens akmeņi, kas būs uh, Eh, jākoriģē, bet mēs varētu piekrīst, jo mēs uzskatām, ka piedāvātā piekļuve varētu uzlabot eh, piekļuvu finansējumam, un eh, tas būtu vienkāršāk arī ārzemju uzņēmumiem ņemot vērā norisinājušās diskusijas, kas tad šeit ir tie nu, lielākie, apjomīgākie jautājumi? Pirmkārt. Kā mēs panāksim šo, šī finansējuma apstiprināšanu un uh, uzraudzību Eiropā? Dalībvalstīs ir ieviesušās um, atšķirīgas prakses, uh, noteikumi arī ir uh, dažādi, tādēļ ir grūti izveidot uh, tādus pan-Eiropas fondus šajā līmenī. Un tas mūsu uh, iespējas ierobežo. Mēs vēlētos radīt uh, kapitāla tirgu savienību. Kādi priekšnosacījumi tam ir nepieciešami? Mums ir Eh, jāparūpēs par pieņemšanas procedūru līdz ar to Eiropas līmenī. Es domāju, ka dalība valstīs eh, noteikti vēlēsies apstrīdēt šo principu. Mēs piedāvājam tā vietā, lai būtu kaut kāds dalībvalstu uzrauga iestādes atbildīgs par to, mēs eh, domātu, ka ESMA būtu īstā aģentūra, kas eh, pārskatītu eh, šī finansējuma administrēšanu. Un uzraudzību varētu tā tad uzņemties kopīgi dalību valsts ar Eiropas Savienību būtu vairākas uzraudzības struktūras uh, dalība valstīs, kas uh, varētu veikt šo darbu. Ko vēl gribēju pieminēt? Tāpat mēs arī diskutējām par to, vai vajadzētu mainīt slieksni vai mēs atļautu piekļūt tirgiem tikai profesionāliem investoriem, nosakot 100 tūkstošus eh, eiro minimāli. Jāsaka, ka tas ir visai augsts slieksnis. Mēs par to arī diezgan pamatīgi diskutējām iepriekšējā sasaukuma laikā. Un mēs patiešām vēlētos samazināt šo slieksni līdz 50 tūkstošiem, lai būtu arī nu, vairāk intereses investoru vidū, lai būtu lielāka līdzdalība. Bet, protams, par to ir iespējams diskusijas. Es saprotu, ka uzņēmuma kapitāls ir tāds visai riskants pasākums un eh, vajadzētu padomāt arī par aizsardzības pasākumiem eh, eh, mazumtirdzniecības investoriem. Mums ir jāsaprot, kādai struktūrai ir jābūt šim fondam, kādai ir jābūt tā uzbūvēji. Parlaments to varētu varbūt piedāvāt komisijai izskatīt uh, un ieviest uh, nelielas korekcijas. Jāsaka, ka mūsu rīcībā ir visai daudz instrumentu ko izmantot tirgos. Un tie ir arī visai riskanti. Mēs te runājam par pūļa finansējumu, crowdfunding un tā tālāk. Un mēs šeit noteiktu, piemēram, griestus 10 tūkstoši eiro apmērā. Un, ja mēs runājam par šādu uzņēmēju darbības kapitālu, tas ir risks, ko var labi saprast. Un mēs varam, piemēram, šeit ieguldīt tādos projektos kā uh, saules baterijas, e-veselība vai cita veida inovācijās. Bet ir ilgtermiņa projekti un risks ir augsts. Un, eh, ja šie projekti būtu veiksmīgi, tas, protams, eh, investoriem ar mazāk kapitāla būtu patiešām pievilcīgi. Un mums tas eh, patiešām ir jāapsver, bet mums šādi privātie līdzekļi ir nepieciešami varbūt netika apjomīgiem projektiem. Un ko es gribēju pateikt vēl? ja mēs runājam par uh, šo fondu pārvaldniekiem un viņu atalgojumu, viņiem ir jābūt uh, vienādā līmenī, lai dalība un arī prasībām ir jābūt vienādām, lai kādās dalību valstīs nebūtu, piemēram, pieprasīts arī augstāks nodevus. Tas pats attiecas arī uz uh, precizēšanu, kas ir mārketings, kas ir pre-mārketings, tas ir jānodala. Un ir jānosaka arī konkrēti noteikumi, kā šie investori varētu piedāvāt uh, savus produktus tirgu. Mēs varēsim izmantot arī valsts fondus uh, uzņēmēja darbības kapitālam. Uh, Dažās dalību valstīs tas jau ir noticis, bet regulā noteikti ir jāievieš precizitāte, lai atrunātu, ka šos fondus var papildināt um, ar valsts naudu, to nedrīkstētu formulēt kā aizliegtu valsts atbalstu. Tas ir galvenais, ko gribēju teikt. Ir jau, protams, arī citi aspekti. Bet es noteikti gribēju uzklausīt ēnu referentu viedokļus un arī pārējo domas, un tad mēs arī turpināsim savu darbu. Paldies, Sirpa! Tagad sāksim diskusiju kārtu. Beres skundze pirmā. Lūdzu, centieties nerunāt pārāk ilgi, jo mums jau drīz ir uh, jāsāk balsot. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Es pārstāvu Kazolīno kungu šodien. Gribēju galvenokārt runāt par uh, trim jautājumiem. Es gribēju pavaicāt uh, referentei priekšlikums eh, par slieksni privātajam finansējumam. Es nezinu, vai mums tas viss ir jāpaskat no jauna, bet komisijai noteikti varam to um, uzdot kā jautājumu. Kazolīno kungs, es eh, pretēji saviem ieradumiem runāšu angļu valodā, tātad, jo Kazolīno kungs man ir atstājis savu runu angļu valodā, un es to nolasīšu. Kazolīno kungs. Uh, šeit runā par uh, pašresursiem un komisija piedāvā par to, ka ir jānosaka pašresursu līmenis. Kazalīno kungs uzskata, ka tas ir jānosaka regulā, uh, nevis. Uh, nevis citos dokumentos, lai būtu lielāka juridiskā noteiktība. Kazolīno kungs uzskata, ka finansējuma sākotnējam kapitālam ir jābūt 50 tūkstoši apmērā un kopīgajam kapitālam vienai ceturdaļai no fiksētajām izmaksām. Tāpat pašresursi ir jāiegulda likvidos aktīvos un, manuprāt, Jeb Kozalīno kunga prāt šī jaunā metode varētu būt uh, gana pievilcīga un nedrīkst pieļaut negodīgu konkurēt spēju starp šiem fondiem un EFMD, kur varbūt sliekšņi varētu būt augstāki, bet mēs vēlamies, protams, šo uh, aktīvu likviditāti. Otrām kārtām, Kazolīno kungs vēlas runāt par 16 punkts divi. Eh, viņš teica, ka eh, uzraudzības iestāde eh, uzņēmēja valsts, uzņēmēja valstī nedrīkst uzspiest kaut kādas nodevas. Un, ja mēs runājam par papildus izmaksām, tās noteikti ir jāsadz. Paplašinot aptvērumu, noteikti būs vairāk uzraudzības nepieciešamības un jādomā par kopīgiem spēles noteikumiem. Uh, ievērojot arī uh, vietējo interesentu vajadzības. Kazalīno kungs uzskata, ka šīs nodevas ir jāiekļau priekšlikumā. Komisijas priekšlikums par nodavām. ir rūpīgi jāizskata. Eh, vēl proporcionalitātes jautājums ir jāpiemina, un Kazalino kungs arī grozītu priekšlikumu runājot par uzņēmē darbības kapitālu un dubulto režīmu, izmantojot SEF uh, eh, marķējumu. Īpaši režīms ar mazāku administratīvo slogu šo uh, fondu administratoriem būtu laba doma, ņemot vērā arī summas zemākas par 30 miljoniem. Ir jābūt preferenciālai attieksmei pret uh, fondu pārvaldniekiem. Uh, Mums eh, arī ir jāatļauj mazajiem uzņēmēju darbības fondiem izmantot šādu marķējumu bez eh, pārāk eh, augstām izmaksām. Tas noteikti būtu ļoti veiksmīgs stimuls, lai tirgus varētu attīstīties, tas piesaistītu investīcijas un veicinātu izaugsmu šajā konkrētajā jomā. Manuprāt, jeb Kazalīno kunga prāt, eh, tas eh, ir saskaņā ar prospektus direktīvu un mums patiešām ir jādomā, kā eh, piesaistīt ilgtermiņā investīcijas Eiropas Savienībā. Paldies, Bereses kundze. Kamala kunga klāt nav, vai kāds vēlas izteikties viņa vietā? Alda grupa lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, izteikšos koras vietā. Viņa ir ārzemēs, viņa lūdzu viņu aizbildināt. Jā, nu es negribu viņas vārdus piesavināties, es katrā ziņā atbalstu viņas viedokli. Jāsaka, ka Eiropas tirgus ir pārāk fragmentēts, tā ir galvenā problēma. Uh, un eh, pārāk daudz eh, balstās arī uz šo banku starpniecību un CMU eh, sakarā kora atbalsta likumdošanas priekšlikumu, ņemot vērā jaunus instrumentus, lai diversificētu finansējumu avotus. Kora uzstāja, ka uzņēmumiem ir jāpalīdz ne tikai tad, kad tiek dibināti, ir jāpalīdz arī uzņēmumiem, kas uh, Uh, pieauga apmēros, kas uh, sāk attīstīties, kam ir nepieciešams uh, kapitāls ātri, ņemot vērā ļoti ātru un nežēlīgu konkurenci šajā tirgu. Jo ir arī bijuši gadījumi, kad Eiropas uzņēmumiem ir jāmeklē finansējums ASV. Un šie uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības fondi uh, ir nepieciešami, lai uzņēmumi, kas nevar eh, tātad ieguldīt vairāk par 100 tūkstošiem, varētu izmantot eh, šo naudu. Mums eh, noteikti vajadzētu par to vēl runāt, un jāsaka, ka komisijas um, ietekmes izvērtējums pietiekami labi ilustrē uh, ka šie fondi ar marķējumu venture capital uh, to uh, izmantošana dažādās pārobežu aktivitātēs ir svarīga un uh, jāparūpējas, lai likumdošana ļauj uh, darboties pietiekam elastīgi, tajā pašā laikā neaizmirstot proporcionalitāti. To tātad Kora gribēja, lai pasaku viņas vārdā. Paldies! Paldies, Gulār kundze! Papadi mūsu kungs, lūdzu, guve vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties pietikainēns kundzei par viņas paveikto darbu un par viņas prezentāciju. Es uzskatu, ka viņas novērojumi un iet, ka Gulārs kundzes un Beres kundzes novērojumi un ieteikumi ir vērtīgi. Šis temats ir ļoti svarīgs, šis tas ir ļoti svarīgs, jo te ir runa par to, ka nepieciešama diskusija par politisko attīstību Eiropā. Un šie divi fondi ir iespēja izvērtēt uh, pašreizējo situāciju, lai redzētu, kas ir vājie punkti, kur ir problēmas, kā mēs labāk panāksim subsīdijas, kur, kā mēs varam iestrādāt uh, perifēriju ekonomikas, kā labāku, uh, lielāku guvumu varētu iegūt tieši tie reģioni un tie uzņēmumi, kam ir vislielākā nepieciešamība īstenojot šo fondu mērķus. Ziņojums, kas izvērtē subsīdijas, eh, ir pamats eh, vilšanās sajūtai līdz 2016. Eh, gada aprīlī uzņēmē darbības fondi ir bijuši tikai 70, lai 20 gadu laikā uh, būtu finansējums 4 miljārdi eiro, bet, protams, ka tas nav apvienošs nevienam, ka šos mērķus ir izvirdījis. Uzņēmēja darbības fondu rezultāti ir vēl lielāku. Um, uh, Eh, vēl lielāks vilšanās pamats, jo tādi fondi ir tikai četri un eh, kopīgais finansējums ir 32 miljoni eiro. Tā tad ir jāuzdod jautājums, kā var stiprināt šos investīciju projektus, lai tie attiektos uz konkrētajiem sektoro, sektoriem, kritērijiem, kas līdz šim ir palikuši iepakaļ. Eiropas, no citu Eiropas saimnības fonda puses. Uh, Eiropas komisijas ziņojums par uh, sekām uzskatāmi parāda, ka liela problēma ir uh, pārobežu investīciju fondu nepietiekamība. Un te rodas tad vairāki jautājumi, kam ir pieeja šiem fondiem, to kapitālam, kādas kritērijas mēs izvirz, izvirdām. Un uh, pēc kāda sliekšņa tad ir, kādam ir piekļušiem fondiem, kas tos pārvaldīs. Es uzskatu, ka 500 miljonu eiro kā pamats, eh, lai pieprasītu investīcijas, ir diezgan augsts rādītājs šodienas situācijas, īpaši dažām valstīm un perifēriem. Līdz ar to es domāju, ka šis slieks ir jāsamazina. Un tad ir vērts arī padomāt, vai šo divu fondu mērķis ir stiprināt mazos vidējos uzņēmums un uh, viņu piekļuvi kapitālam. Tāpat ir vērts padomāt, kā uzņēmumu ar sociālu ievirzu, kam ir lielāks risks, ir labāk atbalstām. Tātad, rezumējot, ir svarīgi izdu, saprast, kāpēc šie uh, fondi no Eiropas Savienības puses aprobežas tikai ar astoņiem valstīm. Mm un kā var panākt, lai eh, tiktu atbalstīti mazie video uzņēmumi visā Eiropā. Varbūt šie, šīs valstis un eh, perifērijas, kam ir eh, paaugstināts risks, atkal, atkal paliek no šie fondu aptvērumu. Tātad finansējums atkal nonāk uz tām valstīm un tiem reģioniem, kur pēc finansējuma ir mazāk vajadzība. Tātad, citiem vārdiem sakot, ir pareizi jāizvērtē šo programmu. Uh, izvērtējums. Mēs esam e, paskatījuši, kā tiks sniegta likviditāte maziem vidiem uzņēmumiem. Ņemsim vērā, ka uzņēmums, kas tiek uzskatīts par mazu vidēju uzņēmumu, lielā, spēcīgā, e, spēcīgas ekonomikas valstī, var būt lielāka par saucamo lielo uzņēmumu mazākā un vārgākā Eiropas Savienības dalībvalstī. Līdz ar to gan uh, finansējuma, gan arī uh, uh, darbinieku skaita kritērija ir jāpielūko konkrētai valstī. Un tad arī jāskatās, kā mēs vairāk varam stiprināt mazo valstu un startup uh, uzņēmumu balsi šāda uh, lēmuma pieņemšanas situācija. Paldies. Paldies. Tagad zaļo vārdā. Neviens neizteiksies. Valīkums, FTT grupa. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu Zanīkunga vārdā, kas ir budžeta komitejā, viņš ir ēna referents. Mēs uzskatām, ka šie instrumenti ir svarīgi, bet ja mēs runājam par šiem, šīm iesaistītajām pusēm un izmantotajiem produktiem, Eirozonā joprojām nav atrisinātas galvenās problēmas. Ir monetārā līdzsvara trūkums, ir lielas atšķirības starp dalību valstīm, tas rada nedrošību, tajā skaitā arī investoru starpā. Un tādēļ investīcijas tiek veiktas tajās valstīs, uh, Eh, kas eh, gūst labumu no līdzsvaru trūkuma, piemēram, Vācija un Nīderlanda. Mums ir jāatrisina sākumā šīs pamatproblēmas. Jāsaka, ka citreiz valsts ir tādās sprukās, nu, nevar piesaistīt privātās investīcijas, jo investori baidās ieguldīt naudu, un tad ir nepieciešams valsts šis publiskais finansējums. Ziemuļa eh, Eiropas valstīm arī ir kaut kas jādara, lai situāciju atrisinātu. Bet Un tas, man liekas, būs arī tematizēts vācu priekšvēlēšanu kampaņā, tādēļ neko daudz par to neteiksim. Ja mēs runājam par caurskatāmības kritērijiem, mums tie ir svarīgi. Mēs vēlamies, lai notiktu inovācijas ilgspējīgās tehnoloģijās, kas domā par vīdi un sociālajiem aspektiem inovācijās. Uh, Domāju, ka tāds ir mūsu priekšlikums. Šie instrumenti nebūs auglīgi, ja mēs patiešām neatrisināsim šo līdzsvara trūkumu Eiropas monetārajā savienībā. Es domāju, ka Vācijai arī vajadzēs mainīt savu, tā teikt, ticību, eh, domājot par tās darbību Eirozonā. Balīkungs. Pietikainens kundzei uz īsu brīdi, lai viņa var uh, apkopot diskusijās dzirdēto. Thank you. Paldies. Paldies par uh, visiem uh, izteikumiem un domām. Domāju, ka daudz no tā, ko dzirdēju, varēšu integrēt ziņojumā. Liels paldies arī ka jūs piekritāt samazināt šos lieksni no 100 uz 50 tūkstošiem. Mums noteikti tas ir jāizpēta, jo atbalsts MVU ir ļoti nepieciešams. Muchas gracias, señora Pitikainen. Para... Paldies Pitikainens kundzei. Tagad par kalendāro grafiku. Diz, apspriešana 12. janvārī, termiņš grozījuma iesniegšanai 24. janvāris. 27. un 28. mēs izskatīsim šos grozījumus un plānojam balsot komitejā 22. un 23. martā. Un plenārs sesijā paredzēts balsot maijā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nē, paldies visiem! Un pārējām pie, uzreiz pie nākamā darba kārtības punkta - balsošanas.

Ja kolēģis, please. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. We will start a very important. Sāksim ļoti svarīgu balsošanu. Vispirms veiksim testēšanu, ielieciet iekārtās balsošanas kartītes. Vispirms veiksim pārbaudi. Sākam balsot. Because only 39 have voted. 14 now. So, still a lot of people. Joprojām daudz cilvēku nav nobalsojuši, ja viņi ir zālē. Vēl daudziem ir jābalso. Mūsu vicepriekšsēdētāji taiskaitā. Tātad eh, attur, atturies, acīm redzot, testa balsojumā. Tā mēs arī pierakstīsim. Časam. Sorry, we, we, we got confused a little bit. Mēs, mēs joprojām pārbaudām, jau balsojam. Protams, ja jūs nobalsojat eh, jā, tad tas eh, kļūst automātiski par balsojumu. Es tad pats izlemšu par ko. Okay, so we close. Labi, beidzam pārbaudas balsojumu. Un pirmais balsojums ir par naudas tirgus fondiem. Pirms dodu vārdu referentam. Atgādiniet, atgādināt kolēģiem, ka mūsu sanāksmē Nataša Malika ir pēdējo reizi. Viņa ir mūsu sekretariāta darbiniece, kā zinat, ļoti kompetenta, ar lielu um, centību strādājusi cits starp arī pie naudas tirgus fondu un novēlu veiksmi turpmākos darbos. Paldies! Mums pietrūks, un tagad vārds referentē Nīnai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kolēģi! Pēc vairāk kā trīs gadiem esam beigu, beidzot panākuši vienošanos par naudas tirgus fondu regulu Un man ir arī jāpasaka daudz paldies. Pirmkārt jau sarunvedēju komandai, ēnu referentiem, Fabio De Mazī, tas Jozeks, Brians Heis, arī jums priekšsarētēkungs par jūsu iesaistīšanos. Viens no smagākajiem dosie, kas mums ir bijis. Bet, eh, pateicoties eh, eh, sekretariāta arī darbam Natašai un Klaudijai, Uzskatu, ka vienošanās ir līdzsvarota, ir atrisināts dažs no mūsu nopietnākajām bažām, sistēmiskajiem riskiem, bet arī nodrošina to, ka e, šīs investīcijas var sniegt ieguldījumu reālai ekonomikai un attīstīt nodarbinātību. Tas ir svarīgākais. Kā jau es sacīju, ja man ir divas minūtes, tad vēlos pateikt, ka daudz ko sasniedzām, lai pārtrauktu saikni e, starp uh, sponsoru atbalstu, LVNAV iekļaušanu un diversifikācijas noteikums un uh, Fitzgates režīmu. Uzskatu un ceru, ka kolēģi atbalstīs šodien balsojumā šo vienošanos un vēlos arī pateikties komisijai un Slovākijas prezidentūrai. Paldies! Paldies, Nīna! Tik tiešām ļoti nozīmīgs sasniegums eh, šīs regulas apstiprinājums. Tas ir ļoti svarīgs eh, komponents tās augtajā ēnbanku regulējumā. Ķeramies pie balsošana par eh, tekstu personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār 8 pret 3 atturas. Teksts ir apstiprināts. Apsveicam. Ejam tālāk. Tā tad vispirms vērts papīrošana. Referents Pols Tanks. Arī ļoti aktuāls un svarīgs dosjē. Tā, vienu mirkli. Simtu devītais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss A par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Kompromiss C par balsojums par daļu. Un, jā, atvainojos, balsojums par daļām. Pirmā daļa C kompromisam par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss D par pret atturas pieņemts.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 pieņemts. Kompromiss H par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss I par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss J divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss kā par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss L par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss M par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss N par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss O par divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, kompromiss O bis par, pret, atturas, pieņemts, kompromiss P par, pret, atturas, pieņemts, kompromiss P bis par, pret, atturas, pieņemts, kompromiss Q par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 464 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 467 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss R par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss S par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. Kompromiss T par pret atturas pieņemts. Gala balsojums par tekstu ar grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44 pār, 4 pret, 1 atturas. Balsojums par normatīvo rezolūciju, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 44 pār, 3 pret, 2 atturas balsojums par lēmumu sākt sarunas ar padomi. Elektronisks balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 44 pār, 4 pret, 1 atturas, pieņemts. Apsveicam referentu. Ejam tālāk. Nākamais dosie. 575 2013 regulas grozījums, pirmais kompromiss, kurš par? Koordinātori, lūdzu, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss ar mutisku grozījumu. Tātad vispirms par kompromisu. Par, pret, atturas, pieņemts. Tagad mutiskais grozījums par, par mutisko grozījumu tagad, par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7a par pret atturas pieņemts. Totais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 10a par pret atturas pieņemts. Kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 12 par pret atturas pieņemts. Gala balsojums par tekstu ar grozījumiem, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 40 pār, 9 pret. Balsojam par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tāds pats rezultāts. Tālāk balsojam par lēmumu sākt sarunas ar padomi. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44 pār, 5 pret. Pieņemts. Apsveicam referentu. Tā nākamais ziņojums par konkurenci.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 Tad ir gadējo ziņojumi par ES konkurences politiku. Zanīkungs referents, kompromiss A, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss B, par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 69 par, pret, atturas, noraidīts, 70 par, pret pret, pārbaudām elektroniski 70. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. grozījums par, pret, pārbaudām 71. sākam balsot. Beidzam balsot. Atvainojamies, tehniska problēma. Vēlreiz balsojam elektroniski 71. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit seši pār 22 pret pieņemts. Kompromiss CDE par pret atturas pieņemts. 92. grozījums par pret izskatās pieņemts, bet pārbaudām. Sākam balsot. Viens kolēģis joprojām nav nobalsojis. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss F par pret atturas pieņemts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. 99. grozījums par pret atturas izskatās pieņemts vai kāds vēlas pārbaudīt. Labi, pārbaudām, sākam balsot. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Simts. Simtais grozījums par. Pret. Nesaprotu, ko, kā balso sociālisti. Par. Nu labi, pārbaudam elektroniski. Lūdzu, turpiniet balsot. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. 101. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss H divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, pārbaudām otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Šī bija otrā daļa. Tālāk. 118. par pret atturas pieņemts. 119. par pret atturas pieņemts. 120. Nē, tas ir iekļauts. 121. par pret pārbaudām 121. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss I par Šeit ir balsojums par daļām, par vārdiem sociālais dempings. Tas nebija manā balsošanas sarakstā. Tātad pirmā daļa kompromisam I, kurš par pret atturas pieņemts, otrā daļa. Par pirmo daļu pārbaudām, sākam balsot. Tika prasīts pārbaudīt par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. 125. kurš par pret atturas pieņemts. 126. par pret atturas pieņemts. 128. par pret atturas pieņemts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. Kompromiss J2 par pret atturas pieņemts. Kompromiss K par pret atturas pieņemts. 149. par pret izskatās noraidīts, bet pārbaudam 149. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. 150. Kurš par? 150. Kurš par? Pret. Pārbaudām 150. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 151. par, pret, pārbaudām 151. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 153. par, pret, atturas pieņemts. 154. par pret pārbaudām 154. sākam balsot. Tātad sākam balsot 154. Vēl vairāk kolēģi nav nobalsojuši. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. 155. kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss L par? Pret atturas pieņemts. 167. par? Pret atturas pieņemts. Tālāk 171. par 171. par pret pārbaudām 171. Beidzam balsot. Noraidīts. 172 par pret atturas pieņemts, 173 par pret atturas noraidīts, 174 par pret pārbaudām 174. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 181. Par pret atturas noraidīts. 179 par pret atturas noraidīts, 180 par pret atturas pieņemts, 178 par pret atturas noraidīts, 182 par pret atturas noraidīts. Kompromiss M. Manuprāt, par sākotnēju tekstu nebija jābalso. Labi, tad kompromiss M divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret pārbaudām pirmo daļu kompromisā M. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 184 par, pret, atturas pieņemts. 186 par, pret atturas pieņemts. 190. par pret atturas. Neredzu EPP, kā balso par 190. Pārbaudām 190. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts ar viens balss pārsvaru. 191. par pret atturas pieņemts, 192. par pret atturas pieņemts, 193. par pret atturas pieņemts, 195. par pret pārbaudām 195. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 194 atkrīt, ja es pareizi saprotu. Tātad 196 par, pret, pārbaudām 196, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. 198. par. Pret. Pārbaudām. Sākam balsot. 198. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru atkal. 199. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 200. par pret atturas noraidīts, 201. par pret atturas noraidīts, 202. par pret atturas noraidīts, sākotnējs teksts par pret atturas pieņemts, 203. par pret Manuprāt, pieņemts, bet pārbaudām. Sākam balsot 203. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. 207. par pret pārbaudām 207. sākam balsot. Beidzam balsot. Ir apstiprināts kompromisēm par pret atturas pieņemts. 220. par pret atturas noraidīts. Kompromiss O par pret atturas pieņemts. 223. par pret pret atturas pieņemts, 225. par pret atturas pieņemts, 226. par pret pārbaudām 226. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 227. par. 227. par. Pret. Neredzu, kā IPP e balso. 227. pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 228. par pret pārbaudām 228. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 229. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 230 par, pret, atturas pieņemts. 232 par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudam. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss O2 ar mutes grozījumu. Iebildumi pret mutisko grozījumu ir. Tad balsojam kom par kompromisu bez mutiskā grozījuma par, pret, atturas, pieņemts. 260. par, pret, atturas, noraidīts, 249. par pret atturas pārbaudām 249. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 247 par pret atturas pieņemts.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 277 par pret atturas pārbaudam. Jā, es atvainājos, saka priekšsēdētājs, mēs atgriezīsimies pie kompromisa. Labi, ja, palaidām garām kompromisu P, balsojam par to par, pret, atturas pieņemts. Un tagad 277. sākam balsot par 277. Beidzam balsot. Pieņemts. 278 par, pret, atturas, noraidīts. 283 par, pret, atturas, pieņemts. 284 par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts 15. punktā par pret atturas pieņemts. 285 par pret pārbaudām 285. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 286 par. Pret atturas pieņemts. 288 par. Pret atturas noraidīts. 292 par. Pret atturas noraidīts. 290 par. Pret atturas noraidīts. Pārbaudām 290 no sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 289 par pret atturas pieņemts, 291 par pret pārbaudām 291. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 293 par pret atturas. Izskatījās pieņemts, bet pārbaudām. Daudzi nebalsoja. Tad sākam balsot. 293. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā. 294. par pret atturas pieņemts, 297 par pret atturas pieņe, eh, noraidīts, 296 par pret atturas. Izskatījās noraidīts, bet pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 304. par pret pārbaudām 304. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 305. par pret atturas pieņemts. 306. par pret atturas noraidīts, 307. par pret atturas noraidīts, 308. par pret atturas noraidīts, 309. par pret pārbaudām 309. sākam balsot. 309. Beidzam balsot. Noraidīts. 310 par pret atturas. Noraidīts. Pārbaudām 310. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 311 par pret pārbaudām. Sākam balsot. Vēlreiz balsojam. 311. Sākam balsot. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. 312 par. Nē, tas atkrīt. Arī oriģinālais teksts. Tad 313 par, pret, atturas noraidīts. 314 par, pret, atturas noraidīts. 315 par, pret, atturas noraidīts. 316 par, pret, atturas pieņemts. 319 par, pret, pārbaudām 319, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 320 par, pret, atturas, noraidīts. 321 par, pret, pārbaudām 321, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 327 par pret pārbaudām 327. Beidzam balsot. Pieņemts. 328 par. 328 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss R par. Pret. Atturas. Pieņemts. 330 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 331 par. Pret. Izskatās pieņemts, bet pārbaudām. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 332 par pret. Pārbaudām 332. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 333 par pret pārbaudām. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņems. 334. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 335. par? Pret. Atturas. Pieņems. 336. par? Pret pret atturas noraidīts. 338. par pret atturas noraidīts. 340. par pret atturas noraidīts. 343. par pret. Pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski lūdzu.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 Pārbaudīsim 356. Sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 358. par pret atturas. Noraidīts 359. par pret atturas. Noraidīts 361. par pret atturas noraidīts. 360. par pret atturas noraidīts. 362. par pret atturas pieņemts. 363. par pret pārbaudīsim 363. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. U kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. U2 kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. 365. grozījums par, pret, atturas. Pieņemts. 366. par, pret. Pārbaudīsim 366. elektroniski sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņems. 368. par pret atturas. Pārbaudīsim 368. elektroniski, es domāju, pieņems, bet, nu, labāk jums jārāda roka. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. 369. par, pret atturas pieņems. 370. par, pret atturas pieņems. 371. par, pret atturas pieņems. 372. par, pret. Pārbaudīsim 372. šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. 372. Beidzam balsot. Pieņemts. 373. par. Pret. Jāpārbauda. 373. jūs izskatāties noguruši. Sākam balsot. Bauti. Beidzam balsot. Pieņems. 374. Kas pār? Pret? 374. Vote is open. Pārbaudīsim 374. Sākam balsot. Jūs par labējumu. Tad pieņems. 375. Kas par? Against. Pret. Pārbaudīsim 375. To elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 377. par. Pret. Es atvainojos, būs jāpārbauda 377. jo nav skaidrs, saprotams, kā jūs balsojat. Rokas nav gan augsti. 377. sākam balsot elektroniski. Vēl ar vienu visi nav nobalsojuši. Kas nevēlas balsot? Beidzam balsot. Pieņemts. 378. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 379. pār. Pret. Pārbaudīsim 379. Sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru. 380. pār. Pret. 380. balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Lūdzu, beidzam balsot. Pieņemts. 383. par. Pirmā formula pret atturas pieņemts. 384. pār pret atturas pieņemts. 385. pār pret atturas pieņemts. 386. pār pret atturas pieņemts. 387. pār pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 388 par pret. Pārbaudīsim 388. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 391. Par pret. Pārbaudīsim 391. Sākam balsot. Adolfo. Adolfo, arī jūs lūdzu balsojiet. 391. Vairāk kolēģi vēl ar vienā nav balsojuši. 391. Balsojiet, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 395. pār, pret, atturas. Noraidīts. 392. pār, pret, atturas. Pieņems 394. pār, pret, atturas. Pieņems 393. atkrīt un par 394. jau esam nobalsojuši. 392 mēs jau balsojumu pieņēmām. No, because 93, no, three, no, yeah. no, 394 is compatible. Yeah, yeah, yeah. So Tātad 394. pieņems, 393. atkrīt, 396. par to jābalso. 396. atkrīt, nē, par to jābalso. Kas par pret exactly. Yes, but as, as 393 has fallen, so we have... 393. Atkrīt līdz ar to jābalso par 398. Kas par? Pret. Atturas. Norādīts. 397. par? Pret. Atturas. Pien norādīts. 398. par? Pret. Atturas. Norādīts. 399. par? Pret. Atturas. Norādīts. 400. par? Pret. Atturas. Norādīts. 402. par? pret, atturas, pieņemts. 403. par, pret, atturas, pieņemts. 404. par, pret, atturas, pieņemts. 405. par, pret, pārbaudīsim 405. elektronu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 406. par, pret, atturas. Noraidīts. V kompromiss par, pret, atturas. Pieņems. 508. grozījums par, pret, atturas. Pieņems. 410. par, pret, atturas. Pieņems. 411. par, pret, atturas. Pieņems. 413. par, pret, atturas pret atturas pieņemts, 415. par pret atturas noraidīts, 416. par. Pārbaudīsim 416. To. sākam balsot. Vote is. Beidzam balsot. Adopt pieņemts. 417. par pret atturas pieņem, noraidīts. 418. par pret par pret. 418. pārvaldīsim lūdzu. Sākam balsot. Four eighteen. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts 418. V2 kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 422. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 423. par, pret, pārbaudīsim 423. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 424. par, pret atturas pieņems 425. par, pret pārbaudīs 425. grozījums. Sākam balsot šeit, ka tas bija noraidīts, bet, nu, neredzu labi jūs paceltās rokas. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. 428 par pret atturas pieņemts. 427 par pret atturas pieņemts. 428 par pret. Pārbaudīsim 428. Sākam balsot. Bautis. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Tātad pārējais atkrīt un pārējiem tagad pie 434. grozījuma par. Par 434 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 437 par. À, ah, es atvainoju 436. ar mutisko grozījumu, saka priekšsēdētājs. Kas par? Pret atturas pieņemts. 437. par? Pret atturas noraidīts. 438. par? Pret atturas pieņemts. 439. par? Pret atturas pieņemts. Par inta grozījumiem blokā. Jūs piekrītat, ne? Mēs nevaram balsot par visiem integroziem kopā. Inta viens, kas par? par kas par Inta viens. Pret atturas pieņems Inta divi par. Pret atturas pieņems Inta trīs par. Pret atturas. Inta trīs pārbaudīsim elektroni, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot pieņemts. Ar nelielu balsu pārsvaru. Inta 4. Jau tur ir. Inta 5, kas par pret atturs. Pieņems. Inta 6. Inta 7 par pret atturs. Pieņems. Inta 8 par pret atturas. Pārbaudīsim Inta 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Inta 9 par, pret atturas pieņems. Imko 1 par, pret atturas pieņems. Imko 3 par, pret atturas pieņems. Imko 5 par, pret. Pārbaudīsim. Imko 5. Sākam balsot. Imko 5. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņems. Ok. Im... Labi, tad balsosim par IMCO pārējiem grozījumiem visiem kopā. Līdz 219. līdz 18. No 6. līdz 18. 18. mikro grozījumiem. 6 to 11. Nē, no 6 līdz 11 imko grozījumiem balsojam par visiem kopā. Nu, būtībā būtu jābalso tikai par diviem. Par 7. 7. imko grozījums. Nekāda bloka balsojuma nebūs. Mēs vienkārši zaudējam laiku ar šito spriedelēšanu. Par pret atturas pieņemts imko 13. par pret atturas pieņemts. Imko, for... imko 14 par pret atturas pieņemts. Imko 15 par pret atturas pieņemts, 16. par pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas pieņemts, 19. par pret atturas pieņemts, 20. par pret, man šeit pieņemts, jebkurā gadījumā, 21. par pret atturas pieņemts, Tran pirmais grozījums otrā daļa pareiz, ja? par pret atturs pieņemts, otrais par pret atturs pieņemts. Vai varam balsot par visiem transgrozījumiem kopā vai kāds iebildumi? Līdz kuram tad? Līdz 15? Iebildumi no zāles. Tātad tran 3 par pret atturs pieņemts, ceturtais par pret atturas. Pārbaudīsim tran 4. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņems. Piektais par pret atturas pieņems. Sastais par pret atturas pieņems. Septītais par pret atturas pieņems. Astotais par pret atturas pieņems. Devītais par pret atturas pieņems. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. Trīspadsmitais par, pret, atturas pieņemts. Piecpadsmitais par, pret, atturas pārbaudīsim. Trump 15. Sākam balsot. This is clearly key vote for nepārprotam izšķirošs balsojums. Vote is closed. Beidzam balsot. Is adopt. Pieņemts. 16. par, pret, atturas. Ko saka Eiropas Tautas partija par? Nu tā, pieņemts 17. par, pret, atturas Neredzu. Citu grupu nostāja tāds 17. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. par pret atturas. Pieņemts. 19. par pret atturas. Pieņemts. Vēlties balsot blokā tagad par vairākiem kopā. Līdz 26. No 19. līdz 26. grozījuma blokā par pret atturs pieņemts. 27. par pret atturs pieņemts. 28. par pret. Pārbaudīsim 28. Sākam balsot. Very good is adopted. Pieņemts. Agri blokā. Nē, nu nē, tad nē. Tur ir strīdīgi jautājumi. Agri viens par. Pret. Pārbaudīsim agri pirmo grozījumu. Sākam balsot. Agri one.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 Okay. You are tired. Jūs esat noguruši. Nu, pēdējie vēl pūliņi. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. Agri divi par. Two until eight in favor. No nu, otrā līdz astotajam par pret atturs. Pieņemts. Devītais agri par pret atturs. Pārbaudīsim agri deviņi. Sākam balsot.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 būtībā tas ir pirmais grozījums par eh, pirmo atsauce, otrais grozījums par pret atturs pieņemts, trešais par pret atturs pieņemts, ceturtais par pret atturs pieņemts, pie... iebildu no zāles, ceturtais grozījums, labi, pārbaudīsim, sākam balsot, lūdzētu pārbaudīt, mēs pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret atturs. Pieņem sastais par pret atturas. Pieņemts. Nē, uh, jūs bijat pret labi, tā tad uh, es atvainojos ar priekšsēdētājs pārbaudi. Lūdzu, balsojiet tad, kad es jums saku. Sēstais grozījums sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais. Kas par? Pret. Atturas. Es atvainojos. Noteikti tas ir pieņemts, taču, ja jūs skaidri nerādāt savu balsojumu, tad man ir jāpārbauda, un mēs zaudējam laikam. Tātad pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Bautis. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, ne, orģinālais teksts, atsauc no 4 līdz 6 par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīšu. Orģinālais teiks 7 par pret atturas pieņems, 8 par pret atturas pieņems, 10. grozījums par pret atturas pieņems, 11. grozījums par pret atturas pieņems, 12. par pret atturas pieņems, 13. par pret. Pārbaudīsim 13. grozījumu, elektronis sākam balsot. 13. 13. grozījums. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. Nē. Orģinālais teksts atsauca 90 par pretaturs pieņemts. 14. grozījums par pretaturs pieņemts. 15. par pret. Pārbaudīsim 15. sākam balsot. Beidzam balsot norādīts. Agri par atsauc viens par, pret, tad agri pirmā atsauc, kas par? Yeah, agri... Labi, par trim agri balsosim kopā. Par pret atturs pieņemts. 16. grozījums par pret atturs. Norādīts 17. par pret atturs pieņemts 18 par pret atturs noraidīts. Orģinālais teksts atkrīt, tā 19 par pret atturas. Neredzu, kā balso zaļie par vai pret. Par. Tad pieņemts 20 par pret atturs. Pieņemts 21 par pret atturs. Noraidīts. 22 par pret atturs pret atturas pieņemts, kompromiss W par pret atturas pieņemts, Y kompromiss par pret atturas pieņemts, 37. grozījums par pret, pārbaudīsim 37. sākam balsot. Vote is closed. Adopted. Beidzam balsot pieņemts. Z Z kompromiss par pret atturas pieņemts. 44. grozījums par pret atturas pieņemts. Nebalsojam par 45. jo tas ir tas pats. 46. par pret atturas norādīts. 47. par pret atturas norādīts. 48. par pret Alde, jūs esat par? Pārbaudīsim. 48. grozījums balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. Orģinālais teksts, kas par pret atturas pieņems. 49. par pret atturas pieņems. 50. par pret atturas pieņems. 51. par pret pret, pārbaudīsim 51. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. 52. par, pret, atturs, pieņems. 53. par, pret, par. Pārbaudīsim 53. Sākam balsot. Jā. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Agri blokā par pret atturas pieņemts. Un nominālais balsojums par grozīto tekstu sākam balsot. Daži kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 33 par, 6 pret, 5 atturējās. Apsveicam referenti. Please, rapporteur, take the floor. Referent, lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti, ļoti īsi domāju, ka tas ir bijis viens no izaicinošākajiem, grūtākajiem dokumentiem, ko pieņēmām šogad. Liela pateicība ir jāsaka visiem kolēģiem. Paldies! Man liekas, ka vajadzētu pieminēt vairākus elementus. Uh, Mēs esam spēruši ļoti nozīmīgus soļus, lai atzītu, ka teksts ir tikai daļa no konkurētspējas noteikumiem. Otrām kārtām esam arī e, paveikuši progresu digitalizācijas vārdā. Un trešām kārtām varbūt tas ir pats nozīmīgākais solis. Esam e, arī e, mēģinājuši veicināt sadarbības ekonomiku. Uh, Bija arī um, izšķirīgais balsojums, uh, kas uh, tika veltīts sociālajām vērtībām un ilgtspējai. Jāsaka, ka zaļo uh, ieguldījums šeit bija ļoti svarīgs. Gribēju arī pateikties Masimo no Ekon sekretariāta un arī Rolandam, manam uh, padomniekam, kas patiešām bija šī dokumenta dzinējspēks. Paldies! Oh. I can play at six, so I'm awake. Good morning. <laughs> you just couldn't. So, dear colleagues. Dargie kolēģi, jā, mums bija garš darba cēliens, balsojums. Jā, yeah, yeah. yeah. Dargie kolēģi, ar lielu prieku mūsu vidū gribēju sveikt ECOFIN eh, priekšsēdētāju un Slovākijas finanšu ministru Pēteru Kazimiru. Liels paldies, ka ieradāties pie mums. Lai varētu mūs informēt par Slovākijas eh, prezidentūras prioritātēm mūsu darba lauciņā, manuprāt, šī bija ļoti veiksmīga prezidentūra. Kolēģi, lūdzu, uzvedieties eh, klusām. Uh, Un ar lielu prieku es varu arī paziņot, ka vakar tika spērts vēl viens svarīgs solis uz priekšu, jo bija trialogs par prospektus regulu. Tas ir viens no nozīmīgākajiem kapitāla tirgu celtnes um, pamatakmeņiem, un mēs par to šodien balsojam. Lielas paldies jums par uh, visu! panākto, paldies jūsu prezidentūrai, mums izvērtās ļoti laba sadarbība. Šodien mēs arī nobalsojām par vēl kādu ļoti svarīgu dokumentu vienošanās par. Uh, uh, finansējumu kapitāla tirgos, un tagad tiks gatavot likumdošana. Jūs arī varbūt esat dzirdējuši, ka otrdien tika panākta vienošanās par XI2, tas ir eh, ļoti svarīgs darbs un. Mums eh, ir vēl priekšā darba pilni mēneši. Šodien mēs tāpat arī pieminēsim eh, ekonomisko dialogu, Eiropas ekonomiskās pārvaldības ietvaru. Uh, Gribēju jums pateikties arī tā personīgi par visu, ko esat darījis parlamenta labā šajā pusgadā, un tagad došu jums vārdu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribēju jūs uzslavēt, ka nobalsojāt par vērts papīrošanu. Maltas prezidentūra to turpinās. Pēc vakardienas vienošanās par prospektus un pēc šodienas balsojuma par vērtspapīrošanu, es domāju, mēs esam patiešām jau kaut ko panākuši. Tas ir ļoti svarīgi. Um, kapitāla tirgus savienībai. Mēs uh, um, esam jau vairākas reizes pie jums ieradī, ieradušies, un jāsaka, jā, nu, šī ir pēdējā reize, kad esmu ieradies šajās funkcijās kā ekofēna priekšsēdētājs Eiropas parlamentā, un es gribēju jums pastāstīt, kādi bija galvenie darba kārtības punkti prezidentūras laikā. Jāsaka, ka gada otrajā pusē Eiropa piedzīvoja lielas pārmaiņas un arī uh, ārpus Eiropas tādas notika. Un mēs esam redzējuši tomēr, ka Eiropas ekonomika ir gana noturīga, bet šis noturīgums uh, negarantē ilgspējīgu stabilitātu un attīstību. Un runājot par ekonomiskajām prognozēm, joprojām ir daudz nedrošību. Brexit, eh, tik daudz vēlēšanu svarīgās valstīs Eiropā, eh, notikumi Itālijā, ASV. Un, protams, mums eh, vēl vajadzēs kādu laiku nodzīvot, lai saprastu, kā tas ietekmēs Eiropu turpmāk un tagad. Protams, mēs eh, turpināsim strādāt pie likumdošanas aktiem, eh, pie kuriem pirmās iestrādes jau ir veiktas, un ir arī jāizvairās no šiem tabū padomē, lai varētu runāt par Eiropas nākotni un par EMS eh, padziļinātu integrēšanu investīcijas ir jāpiesaista, ir uh, jāreformē mm, dalību valstīs daudzas struktūras, un mēs galvenokārt esam uh, pie tā strādājuši, tātad uh, pie investīciju veicināšanas, struktūrālajām un finanšu reformām, kā arī pie fiskālās politikas vadlīnijām. Nu, tas īpaši uh, neatšķiras no iepriekšējo gadu mērķiem, bet eh, nu, varbūt ka akcenti tagad ir sakārtot nedaudz savādāk. Un viena no tādām akūtākajām problēmām, ar ko sastapāmies, bija pārliecīga deficīta procedūra Spānijā un Portugālā. Pēc tam komisija teica, ka valstis nav mm, ieviesušas pietiekami efektīvus pasākumus, lai varētu um, izvairīties no pārliecīga deficīta, tādēļ tika uzsākta pārkāpuma procedūra un tika arī nolēmts, ka eh, Spānijai un Portugālei nevajadzēs maksāt soda naudu. Un jāsaka, ka padomē nebija vēlms šo komisijas lēmumu apšaubīt un apstrīdēt. Jūs, protams, esat arī dzirdējuši par struktūrēto dialogu ar komisiju, ir bijušas arī uh, diskusijas ar uh, abu valstu finanšu ministriem. Un lai gan mēs visi neizpratām uh, līdz pēdējai detaļai šo procesu, bija arī kavēšanās, uh, tomēr uh, šī budžeta deficīta procedūra pieprasīja, lai valstis uh, sāktu uh, rīkoties, lai tās sakārtot savus finanses un sāktu šo darbu jau rudenī. Galu galā bija laimīgas beigas, uh, nu, neviens nepalika tā tad apvainots, un tas ir pats galvenais. Ja runājam par fiskālo stabilizāciju, fiskālās normas ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu valsts finansējuma ilgtspēju un vispār tādu uzticamību finanšu sistēmai. Uh, Līdzsaks ilgtspējai ir jāveic arī makroekonomiskā stabilizācija. Ekofin un Eirogrupas debatēs par komisijas priešlikumu Eirozonas fiskālajai paplašināšanai mēs sapratām, cik svarīgs un arī tajā pašā laikā sarežģīts ir šis jautājums. Uh, Eiropas eh, Savienības fiskālie noteikumi netika radīti eh, pievēršot uzmanību makroekonomiskajai stabilizācijai. Slovi, Slovākijas prezidentūra vēlas runāt eh, par EMS padziļināšanu, par tā labāku integrāciju fiskālajā pīlārā, un tas ir jāapspriež ministru līmenī. Mēs jau par to apspriedāmies neoficiālajā ekofina sēdē Bratislavā septembrī. Mēs runājam par to, kā absorbēt, mīkstināt uh, tādus milzīgus makroekonomiskus šokus, nestoties uz to, ka vairākiem finanšu ministriem tas bija tāds tabū temats. Bet, uh, nestoties uz to visu, finanšu ministri no dalību valstīm bija konstruktīvi. Deke, decembra ekofin sēdē šonedēļ mēs par to arī apspriedīsimies, lai iniciatīva patiešām neizlaistu garu un mm, tā tiks iekļaut arī piecu priekšsēdētāju paziņojumā. Komisija sagatavoja arī balto grāmatu, kura tiks publiskot nākamā gada martā un. Tur tiks runāts par EMS arhitektūru. Gribēju pieminēt, ka jūlijā mums jau bija interesants diskusijas par to ar finanšu ministriem un Eiropas parlamenta deputātiem. Tādēļ gribēju pateikties Eiropas parlamentam, ka tas vispār ir pievērsis uzmanību tik nozīmīgam lauciņam. Lūdzu, turpiniet eh, tāpat darīt. Lai gan joprojām nav pilnīgas vienprātības par jūtīgiem jautājumiem padomē, tomēr ir jautājumi, e, par kuriem šaubu nav. EMS joprojām nav pietiekami noturīga un ir e, jādara vairāk tā labā ceru, ka līdz 2017. gada beigām, nu, kad mūs gaida tik daudz vēlēšanu dalību valstīs, padome varēs un gribēs turpināt tik nozīmīgas uh, diskusijas un sasniegs arī ievērojumu progresu par investīcijām. Investīcijas uh, šoreiz mums nebija tik uh, aktuāls jautājums, bet mēs sasniedzām nopietnu progresu un pieņēmām uh, FC20 lēmumu. Šonedēļ, 6. decembrī, arī tika pieņemta padomas vispārējā pieeja. Man ir liels prieks, ka mēs ne tikai pagarinājām fonda uh, dzīvildzi, bet uh, uzlabojām to, padarījām to tādu kvalitatīvāku. Uh, ņemot vērā arī papildinātību, geogrāfisko un sektorālo nosegumu un ņēmām vērā arī dažādus ar klimatu pārmaiņām saistītus mērķus, kā arī um, izmantojam Eiropas padomes um, tīkla sniegtos padomus. Un eh, pagarinot ESIF darbības ilgumu, mēs varēsim noteikti atvesaļot izaugsmē Eiropā, neviens par to nešaubās. Un es esmu pārliecināts, ka arī Eiropas parlaments mums palīdzēs, lai varētu ātrāk virzīties uz priekšu tik eh, nozīmīgā projektā un ceru, ka arī trialogi eh, vainagosies panākumiem. Ja mēs runājam par investīcijām, ir jāpiemina arī ārējais investīciju plāns. Jau jūlijā jūsu komitejā es teicu, ka ir jācīnās pret migrācijas galvenajiem cēloņiem. Tā bija viena no mūsu politiskajām prioritātēm. Un Tas bija svarīgi arī mūsu iekšpolitikā jau pirms prezidentūras sākuma. Esmu patiešām uh, priecīgs, ka padomē mēs varējām noslēgt sarunas par uh, visām mm, trim uh, galvenajām jomām - EIB, ārējo aizdevumu mandātu, Eiropas ilgspējīgas attīstības fondu un garantiju fondu. Tagad daži vārdi par Banku Savienību. Mums ir uh, jāpilnveido banku savienība. Tas, eh, protams, būs jāturpina arī nākamai prezidējošai valstī. Un uh, mēs uh, turpinājām. Uh, izstrādāt un īstenot ceļa karti, ko mm, padomu pieņēma jūnijā. Tātad tas bija mantojums pārņemts no uh, Nīderlandes prezidentūras un mūsu prezidentūra uh, arī izskatīja visu priekšlikumu Eiropas depozītu aizsardzības schēmai, ņemot vērā visus tehniskās fīneses, pārvaldību, finansējumu un arī kā tas saspēlēs ar EDIS instrumentu. Mēs arī uh, novērojam panākto progresu un uh, iekļāvām vēl riska samazināšanas pasākumus, um, ko komisija piedāvāja pagājušu nedēļu. Mēs, protams, nevēlamies zaudēt laiku. Un tagad ir arī uh, izveidoti visnepie nepieciešamie priekšnosacījumi tam, tam bremzes eh, mehānismam, vienotajam noregulējumu fondam un novembra ekofin eh, sēdē mēs arī piešķīrām eh, attiecīgo mandātu, lai darbu varētu uzsākt. Kapitāla tirgu savienība tagad. Daži apšauba um, šī projekta veiksmīgumu, ņemot vērā arī EMS uh, finanšu veiksmīgumu un EMS integrāciju kopumā, bet mums ir jāizveido patiesa kapitāla paties kapitāla tirgu savienība, un pēc uh, tam, kad apvienotā karalista pameta uh, Eiropas Savienību, daudz patiešām bija skeptiski noskaņot par to visu. Uh, Vakardien mēs uh, panācām arī politisku vienošanos par prospektus regulu un, jāsaka, tas ir tāds pirmais ķieģelītis eh, kapitāla tirgu arhitektūrā, lai varētu radīt patiesu kapitāla tirgu savienību. Es gribēju jums arī atgādināt, ka mēs vienojāmies par uh, Eh, vērtspapīrošanas pakotni un par sarunu vešanas mandātu jau pagājušā gada decembrī, un eh, es saprotu, ka jūs jau šodien eh, par dokumentu esat veiksmīgi nobalsojuši. Paldies jums par šo jauko Ziemassvētku dāvanu! Es gribēju arī pateikt, ka darba grupa līmenī mēs jau esam panākuši vienošanos par Eiropas uh, uzņēmēja darbības kapitāla fondiem EUVEKA un Eiropas sociālās uzņēmēja darbības fonda EISEF, kā arī um, lēšam, ka nākamā nedēļa tas formāli tiks apstiprināts Koreper sēdē. Runājot par finanšu pakalpojumiem, es gribētu atzīmēt, ka pēc intensīvām sarunām pagājuši nedēļa, pagājuši mēnesi Eiropas parlaments un padomu vienojās par regulas uzmetumu, lai izveidot likumdošanu attiecībā uz uh, finanšu tirgu uh, fondu. Uh, Un pēc vienošanās padomē un korepēra vakardien jūs šodien balsojāt tādā veidā arī sniedot savu artāvu, radot tik nozīmīgu likumdošanu. Un kā līdz likumdevējs jūs esat patiešām padarījuši daudz, lai varētu uzlabot finanšu stabilitāti Eiropas Savienībā. Paldies jums par to! Novembrī padomu vienojās par sarunu mešanas mandātu. Uh, Uh, atbalstot prošu, priekšlikumu par uh, patērētāju informēšanu, ņemot vērā Eiropas Savienības finanšu pakalpojumu regulējumu. Mēs tāpat strādājam baigas viedros, lai panāktu vienošanos par sārunu mandātu, pārskatot ceturto naudas atmazgāšanas direktīvu, uh, un vēlamies to paveikt līdz prezidentūras beigām. Mums vēl nedaudz laika ir atlicis, un es gribēju pateikt, ka cīņa pret naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu ir tikpat svarīga Eiropas parlamentam kā padomēji. Un esmu pārliecināts, ka abas institūcijas sadarbosies pietiekami labi, lai jau nākamajā gadā panāktu politisku vienošanos. Un tagad pats labākais nodokļi. cīnoties pret eh, krāpniecību, nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, mēs sapratām, ka tā ir viena no mūsu prezidentūras prioritātēm ECOFIN padomē, un es domāju, ka esam gana daudz sasnieguši šajā jomā. Ja runājam par tiešo aplikšanu ar nodokļiem, novembrī eh, panācām ļoti daudz, pieņemot padomes secinājumus par kritērijiem, kas ir nepieciešami, lai izveidotu ES nekooperatīvās jurisdikcijas sarakstu nodokļu nolūkiem, un pēc tam tika arī eh, sagatavots melnais saraksts un uh, ētikas kodeksa grupa uh, ir noteikusi, kāda jurisdikcija attieksies uz uzņēmē darbības uh, nodokļiem. Tas būs jāpārbauda 2017. gadā. Ja runājam par Pānamas dokumentiem, mēs arī ātri pieņēmām uh, grozījumus administratīvās sadarbības nodokļu jautājumos direktīvai. Uh, un tādā veidā nodokļu iestādes eh, labāk varēs sadarboties un ātrāk piekļūt informācijai par naudas atmazgāšanu. Ja runājam par Panamas dokumentu noplūdi, uh, Mēs pieņēmām secinājumus par nodokļu caurskatāmību, norādot, ka tika slēpts ļoti liels finansējuma daudzums, netika maksāt nodokļi, un mums vajadzētu būt labākai uh, sadarbībai starp nodokļu iestādēm un citām aģentūrām, lai to novērstu. Es uzskatu, ka tas varētu palīdzēt mums nopietni cīnīties pret uh, krāpniecību un nodokļu nemaksāšanu, kā arī terorismu finansējumu un naudas atmazgāšanu. Tāpat mēs pieņēmām uh, secinājumus uh, par godīgu, konkurētspējīgu un stabilu uh, no, uzņēmumu nodokļu sistēmu Eiropas Savienībā padome. Ir strādājusi jau pie četriem likumdošanas priekšlikumiem, tā tad ATA 2, dubulta aplikšana ar nodokļiem, strīdšķiršanas mehānismi CCTB un CCCTB, tātad uzņēmumu nodokļu tā, uzņēmumu nodokļu bāze. Un ar prieku jums gribēju paziņot, ka decembra ekofin otrdien mēs patiešām spērām lielu soli uz priekšu, pieņemot eh, kopīgu pieju par grozījumiem eh, direktīvā pret nodokļu uh, nemaksāšanu ņemot vērā arī dažādas eh, neatbilstības eh, trešo valstu likumdošanā. Mēs varējām stabilizēt 95% no direktīvas teksta. Tādā veidā Maltas prezidentūra varēs jau nākamā gada sākumā šo darbu noslēgt. Ja runājam par netiešo aplikšanu ar nodokļiem, Slovākijas prezidentūra arī ir eh, padarījusi krietnu darbu. Pieņēmām uh, secinājumus par ES eh, e PVN eh, noteikumiem eh, pārobežu finanšu darījumos, ņemot vērā tos aspektus, kas ir saistīti ar ES PVN normām, un tas jau tika izskatīts komisijas piedāvātajā PVN režīma direktīvā. ECOFIN tāpat runāja par uh, PVN nolīgumu starp ES un Norvēģiju, un Slovākijas prezidentūra uzskata, ka komisija drīz varēs pabeigt sarunas par šo priekšlikumu. Slovākijas prezidentūra arī panāca vienošanos par uh, secinājumiem, ņemot vērā akcijas nodokli uz alkoholu un alkoholiskiem dzērieniem, un uh, domājam, ka komisija attiecīgo likumdošanas priekšlikumu jau stādīs priekšā nākamajā gadā. Mēs uh, ECOFIN tāpat arī apspriedāmies, vai uh, PVN krāpniecība ir jāiekļaut tā saiktās PIF direktīvas aptvērumā, ņemot vērā arī sadarbību ar tieslietu un uh, iekšlietu padomi. Esmu patiešām gandarīts paziņot, ka mēs atkal esam šo uh, dokumentu, šo priekšlikumu atdzīvinājuši un vakar to pieņēma Koroper sēdē. Daži vārdi par nākamā gada budžetu gribēju to pieminēt, lai gan tas nav tieši saistīts ar jūsu komitejas kompetencēm. Es vienkārši gribēju paust savu gandarījumu par vienošanos, kas tika panākta samierināšanās komitejā par 2017. gada budžetu. Paldies jums par to! Un esmu pārliecināts, ka nākamā gada budžets ir atbilstoši nepieciešamajām prioritātēm, tas ir gana stabils, un tādā veidā varēsim arī cīnīties pret tām problēmām, kas nodarbina mūsu pilsoņu manuprāt, uz migrācijas, migrācijas krīzi varēsim radīt jaunas darba vietas, uzlabot ārējo drošību un atjaunot izaugsmi. Un uh, arī Erasmus Plus programmai pie, pie, piešķirt papildus līdzekļu. Paldies! Paldies par šo prezentāciju. Tas parāda milzīgo darba apjomu, ko jūsu prezidentūra ir veikusi ar Un tas bija arī ļoti veiksmīgi. Pirmais runātājs Burkhards Balts. Paldies priekšsarētāji, gorātais finanšu ministra kungs. Vēlos es pirms Eiropas Tautas partijas frakcijas vārdā pateikties par sadarbību jūsu prezidentūras ietvaros, tāpat arī par ļoti sekmīgo darbu, ko es uzskatu, gan jūs, gan jūsu darbinieki ir paveikuši. Jūs izteicāt arī dažus e, viedokļus par Banku Savienību. Es vēlētos pie tā atgriezties un e, lūgt precizēt par ideju ieguldījumu apdrošināšanas sistēmai, EDIS respektīvi. EDIS priekšlikumā, manuprāt, tāpat kā iepriekš pietrūkst e, pētījums par ietekmes par ietekmi. Tā tad eh, tādā efektīvā tehniskā analīze šobrīd ir veikta. Edis tāpat pietrūkst arī skaidra sasaiste ar nepieciešamo riska mazināšanu banku sektorā. Jau pieteiktie pasākumi riska mazināšanai daudziem jūsu finanšu ministru kolēģiem neliekas pietiekam ambiciozs, tāpēc eh, jāsaka, ka Edis ievērojams progress, eh, manuprāt, šobrīd nav vērojams. Kazumirkungs, vai jūs piekrītat manam skatījumam, ka Edis priekšlikums, tā kā komisija ir prezentējusi, tomēr ir izgāzies? vai varbūt tam ir nepieciešami tādi fundamentāli grozījumi jau no komisijas puses. Paldies! Es atbildēšu dzimtajā valodā. Paldies! Paldies par atzinību, ko izteicāt kas attiecas uz finanšu pakalpojumiem, ja jūs atceraties, ko es sacīju jūlijā jau attiecībā uz Edis, mēs ļoti piesardzīgi to formulējām, jo ļoti sensitīvi uztveram to vidi, kas ir un atmosfēru padomē. At, mūsu debats bija ļoti aktīvas komisijai prezentēja savas idejas un bija spiest skaidrot mēdījiem. Un es neuzskatu, ka tas ir kaut kas diskrēts, eh, ka jā, mēs mēnešiem ilgi gaidām pasākums, kur mēģis ir mazināt risku. Ja mēs taču vienojamies, ka risku mazināšanai ir jāiet roku rokā ar risku dalīšanu. Tad ā, pēc ļoti ilgas gaidīšanas uz šī no, pasākuma paketi. Un dažas valsts tika arī kritizētas par pasākumu bloķēšanu. Tad uh, dokumentu prezentēšana tika izmantot, lai li, pārliktu nastu, tā teikt, uz citu, citiem pleciem. Tā es to uzskatu, un tā ir dabīga cilvēciska eh, reakcija, saskaroties ar ilgtermiņa spiedienu. Edis, var teikt, ir tā, tur darbs turpinās, tas mazliet daļai ir iesaldēts, varētu teikt, un šis temats saistīts ar, arī ar kopējo vēlmi turpināt darbu sākotnējā Banku Savienības arhitektūras veidošanas procesā. Un tas, atcīm redzot, būs lielā mērā atkarīgs no nākamā gada, daudzo vēlēšanu gada. Un visdrīzāk tas būs ļoti sarežģīts uzdevums Maltas prezidentūrai, lai nonāktu pie kopīgas nostājas, bet mēs esam jau sākuši ar tehniskām diskusijām. Nu, īstenībā tās sāks rītdien. Tā kā neuzskatām šobrīd, ka būtu nepieciešams kaut ko vilkt garumā. Un, kā jau Eiropas parlaments ir sacījis, būs nepieciešams zināms laiks, lai nonāktu pie vienotās nostājas. Vakar, eh, tad, kad tika diskutēts par eh, prospektu direktīvu, tika pausts arī, ka Strasbūrā to varētu prezentēt jums, un, cik es saprotu, kopaina ir diezgan eh, krāsaina, koša. Mēs, protams, apskatām lielas, mazas dalību valsts principus un eh, uzņemošās un viesu dalību valsts principus. Tas eh, liek daudziem jau aizmirstiem rēgiem atgriezties uz skatuves. Nu, izskatās, ka eh, patiesība tomēr ir tāda, ka mēs nevarēsim Eiropas bankas sistēmā garantijas padarīt par kopīgām, ja nevarēsim konkrēti vienoties par eh, metodēm risku mazināšanai individuālās valstīs banku sektorā. It īpaši tādā situācijā, ka joprojām ir valstis, kas saskaras ar zināmām problēmām. Un noslēgumā tehniski lasīt pantu pa pantam, protams, bija tikai vienīgi loģiski. Mēs strādājam ļoti cītīgi un uh, esam šo darbu paveikuši ļoti uzmanīgā veidā. Paldies! Pervanšu Beres! Uh, merci, Paldies, ministrs kungs! Man ir aizdomas, ka diskusijas, kādas pat labā norisinās, ar vien eh, stiprina vienu pusi, eh, risku samazināšanu, kur neviens nevar piedalīties. Bet, nu, vēlos uzdot jums jautājumu par makroekonomisko pusi jūsu prezentācijā, jo jūs esat mācīju, guvuši mācību, jūs teicāt, ka ir svarīgs šis parlaments, tad, kad tik pieņems lēmums, neuzlikt sankcijas Spānijai, Portugālei. Un jums ir pamats eh, nonākt pie šī prātīgā lēmumu, jo šīs valsts nāks klājā ar efektīvājiem pasākumiem, lai labot savus budžets. Taču vai sankciju procikliskais raksturs vai struktūra fondu uh, pārtraukšana mm, arī nespēlē savu lomu šī lēmuma pieņemšanā? Un vai uh, nav tādas ekonomiskās pārvaldības loģiskas, kas man būtu jāpārskata? Un jūs skatī, kāds ir jūsu skatījumā jūsu prezident, prezidentūras ieguldījums tajā tematā, kas ar vien vēl ir liels un nav pabeigts, proti piecu priekšstādātāju ziņojuma turpinājums, jo mm, padome tur neko nav darījis. Un man ir aizdomas, ka Bratislavas padomē drošuma aizsardzības eh, jautājumi ir svarīgāki par ekonomiskās savienības pabeigšanu. Un eh, starptautiskais valūtas fonds mums saka katru dienu, ka ir jāiestājas par eh, Eirozonas budžeta kapacitāti. Paldies. Three, yes, I call. 40, äh, fünf Minuten. Jāsaka, man pēc piecām, 15 minūtēm jādodas, principā pēc piecām minūtēm jau jādodas prom, vai ir iespējams, ka es varētu uzreiz uzdot jautājumu, pirms ministrs sniedz atbildu šo jautājumu? Is, is bit, uh, uh... Priekšsarētājs, nu jāsaka, tas īsti tā nav pieņemts. Jūs varētu agrāk to darīt, zinām, un Vispirms eh, ministra kungs atbildēs, un tad jums būs iespēja uzdot jautājumu. Ja sa pokúsim zareagovať na tento časový problém. Jā, es centīšos uh, ņemt vērā šo laika jautājumu, un tad varbūt tiksim galā. Kas attiecas uz nesenām uh, debatēm par fiskālo nostāju Eirozonā? Esam uh, ieguvuši konkrēts pierādījums ka mums ir atšķirīgi jārisina šis temats. Mēs darām it kā citas lietas, bet mēs nevaram izvairīties no šī temata. Mums ir jābūt pietiekam drosmīgiem, lai varētu nopietni risināt šo jautājumu visaugstākajā līmenī attiecībā uz monetārās savienības padziļināšanu. Ar šādiem priekšlikumiem kā eh, bezdarba apdrošināšanu tādu ķecerīgiem pēdiņās priekšlikumiem, kā šis par bezdarba apdrošināšanu. Tās ir tās lietas, kur nepietiek pateikt, ka monetārās savienības arhitektūra nav pabeigta. Mums tā ir jāpabeidz, un realitāte ir tāda. Priekš tā mums nav pietiekam labvēlīga vide un uh, politiskais cikls tam nepalīdz. Kā jau es sacīju, mēs gaidām rezultātu 17. gada vēlēšanām, um, bet tas nenozīmē, ka mēs atliekam visas lietas. Valstis, kas ir uh, kā autors šīm uh, projektām, nevar pieņemt skaidru nostāju. Diemžēl tāda ir realitāte. Spānijas, Portugāles piemērs varētu teikt, ka tas it kā e, piespiež mūs pie sienas, bet tomēr ir noteikumi, kas ir jāievēro. Nu, tad vienīgais e, ieteikums varētu būt izstrādāt jaunus noteikumus. Paldies! Starbatī kungs, lūdzu! Ministra kungs, attiecībā uz, uz Eiro valūtas eh, uz Eirozonu. Jāsaka, ka šeit parlamentā atkal tiek diskutēts par to, kāda politika Eirozonai būtu piemērotāka. Šeit ir vieni, kas saka, ka uz parādiem nevar būvēt nākotni, tas nozīmē um, taupības politika. Un otra pieeja ir nepieciešama lielāka finanšu politikas manevrēšanas iespēja, lai vispār kaut ko varētu izdarīt. Un šie atšķirīgie viedokļi saduras viens ar otru katrā diskusijā. Otra lieta, kas vienmēr tiek sacīts, ka mums ir nepieciešams reformas. Ir skaidrs, ka budžeta pozīcijas vaināšana nenoved pie tā, ka ar laiku budžeta tiek stiprināti vai tā ir nodokļu struktūra vai kas, bet eh, struktūr, struktūrāls reformas ir nepieciešams. Ekofina ziņā tad ir jautājums, vai jautājums par struktūru izmaiņām budžetos, budžetos vispār tiek apspriests, vai ir konkrēti apsvērumi bijuši? kā atsevišķās valstīs varētu tikt īstenot struktūrālas reformas. Eh, ja zvorilo samozrejme musím eh, podotknúť, že hovoríme o téme eurozóny. Eh, pieklājīgi sakot, man gan jānorāda, ka te, šodienas temats ir eirozona un ekofīna priekšsēdētāja amatā man it kā nevajadzētu komentēt par budžeta jautājumiem, tomēr es varu atbildēt uz jūsu jautājumu šādi. Es domāju, ka mēs jau virzamies šobrīd ārpus eh, normatīvā ietvara. Un varu atkārtot, ka komisija pirmo reizi ir nākusi klajā ar eh, rekomendācijām fiskālai nostāju, fiskālam ietvaram attiecībā uz Eirogrupas eh, turpmāko darbu. Un tas tiek uzskatīts par neatbilstošu pašreizējiem noteikumiem, un tā tiešām ir SGP noteikumi. Ar to es domāju stabilitātes un izaugsmas paktu neskata fiskālās ekspansijas jautājums, un to es jau labu laiku esmu sacījis. Nav iekšēja noteikumu attiecībā uz Eirozonas eh, darbību visām iespējamām situācijām, un bez šiem noteikumiem mēs cenšamies tomēr atrisināt šīs problēmas. Es vēlos pateikties Eirogrupas vadībai. Mēs e, šeit runājam par tādām horizontālām politikām. Kas nozīmē, piemēram, atsevišķo dalību valstu tēriņu pārskatīšana ir saistīta ar struktūrālām izmaiņām izdevumos. Es atceros, piemēram, e, man kolēģe e, prezentāciju par Itālijā notiekušo pēdējos gados, tāpat arī Slovākijā. Mēs skatām individuālos tēriņus dalību valstis, bet nav tādas eh, kopīgas pieejas Eirozonā šim jautājumam. Šobrīd vienīgais, ko mēs darām, ir apmainamies ar labāko praksi. Viss pārējais pamatā ir attiecināms uz tiem noteikumiem, kas eh, ir izgājis cauri E, leģislatīvajam procesam, divu dokumentu paketi, sešu dokumentu paketi un salīdzinoši jauna iniciatīva, kas saistīta ar noteikumu vienkāršošanu, saistībā ar izaugsmas un stabilitātes paktu, koncentrējoties uz izdevumu, salīdzinošu analīzi un uh, Tie visi jāsaka ir tehniski jautājumi pēc būtības, bet tie atstāja tieši, tieši ietekmi uz mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Thank you. Paldies. Es sapratu, ka pat Eirogrupa ir uh, atzinusi, ka komisijas nostāja neatbilst noteikumiem, jau bija arī pirms gada nostāju, un dažas valsts var izmantot šo fiskālo manevrēšanas iespēju. Petrs Ježeks. Děkuji. Pane ministře, i já bych chtěl poděkovat vám. Paldies, ministr kungs. Vēlos pateikties jums par jūsu pieeju, kas ļāva konsolidēt eh, atbalstu pirms 12 stundām prospektu tiesību aktam. Jūs pieminējāt AML direktīvu. Esmu ēnu referents PANA komitejā. Vēlējos noskaidrot, kāda ir situācija padomē šobrīd. Cik man ir zināms, izskatās, ka nav lielas vēlmes e, palielināt caurskatāmību, it īpaši attiecībā uz patieso labumu guvēju reģistru uzņēmumiem un trustiem. Un šā uh, reģistra piekļuvas nodrošināšana plašākai sabiedrībai. Bet tas ir viens no veidiem, kas palīdzētu cīnīties ar krāpniecību, nodrošināt lielāku caurskatāmību. Un tas varētu būt arī vilšanās iemesls, Līdz ar to vēlos noskaidrot, kāda ir nostāja padomē par šo jautājumu. Un otrs jautājums. Tas attiecas uz Slovākijas prezidentūru. Uzskatu, ka tā ir bijusi ļoti sekmīga. Man prieks būt tādas valsts pilsonim, kas bija kopīga valsts ar jums, bet nākotnē Kas, jūsuprāt, būtu nākamie svarīgākie darbi jūsu atbildības, jom, atbildības jomā? Ko jūs ieteiktu e, jūsu pēctecim, e, kurus e, soļus vissvarīgāk spērt? Un visbeidzot vēlos īpaši izcelt Slovākijas prezidentūras sasniegto šajos grūtajos laikos. Atbildē. Jā, paldies par jūsu laipnajiem apsveikumiem un atzinību. Es tad varbūt savā atbildē sākšu ar to, ko beigās teicāt, ko es ieteikšu kolēģim, kurš pārņems ekofinu vadību pēc manis. Es ieteiktu pabeigt darbu pie Edi divi, tur varbūt ir viena, divas sanāksmes nepieciešams. Tad eh, tas mums būs jāpabeidz ar Maltas kolēģiem, kuriem OECD konferences Parīzē tika, kur eh, daudzas svarīgas personas eh, no globālā līmeņa cīņas pret nodokļu krāpniecību piedalījās. Protams, ka ir jāpatur prātā ka Malta šai jomā nav būtisks spēlētājs globāli, bet viņi mums palīdzēja šai darbā. Un, bet tur noteikti jāizmanto ir eh, šī brīža virzība. Un šajā politiska neskaidrības laikā iespējams jāiesaka malts kolēģiem atslēgt uz brīdi internetu, nelasīt ziņas un koncentrēties uz darbu. Ilgtermiņa projektiem, manuprāt, ir svarīgi turpināt darbu pie Banku Savienības, lai projekts, kuru prezentēja Valdis Dombrovskis, attiecībā uz risku mazināšanu, kļūtu tāds eh, taustāmāks. Trilogu turpināšana par vērtspapīrošanu arī ir ļoti būtisks temats. Tā kā darīt, ko būs pietiekami daudz. Un mēs visi gaidām komisijas balto grāmatu, Tā, tāpat arī pieci priekšsarētāji ziņojumi izvērtašana attiecībā uz monetārās savienības nākotni, kas attiecās uz naudas eh, atmazgāšanas apkarošanas iniciatīvu AML. Eh, tur man jāsaka, ka mēs jau divkārt esam skatījuši šo jautājumu. Eh, tas bija noticis publiski, kameru priekšā. Esam publiski apņēmušies veikt konkrētus pasākumus Jūs droši vien zinat eh, dažādas izaicinājumus saistībā ar datu aizsardzību un tā tālāk, bet uzskatu, ka esam diezgan daudz ko paveikuši. Un mums ir arī apņemšanās tuvāko desmit dienu laikā pavirzīties vēl uz priekšu. Uzskatu, ka tās ir diezgan realistisks apņemšanās, tā kā es varbūt detalizēti nekomentēšu par šo jautājumu, lai neapdraudētu to. Uh, vēl speramo soļu um, iespējas. Mēs, protams, apspriežam terorismu finansēšanas apkarošanu un to, kā katru gadu mēs no mūsu budžetiem zaudējam līdzekļus, kurus varētu izmantot uh, sabiedriskiem pakalpojumiem, tikai tādēļ, ka nespējam koordinēt uh, kopīgo darbu. Mums ir jāuzlabo darba organizācija. Tā kā, nu, uh, Э, turiet īši, lai mums līdz Ziemassvētkiem vēl kaut kas izdotas šajā jomā. Paldies! Dimitris Papadimunis. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Kazmir kungs, jūs varat izmantot jūsu austiņas. Līdz iemācīsieties grieķu valodu. Es ceru, ka tā diena pienāks. Es uzskatu, ka Slovākijas prezidentūra bija produktīva. Uh, Es uzskatu, ka Grieķijai labi jaunumi ir tas fakts, ka jūs nepieminējāt Grieķijas ekonomiku savās ievadrunā, jo uh, spriežot pēc Ekofina, Eirogrupu un komisijas paziņojumiem, Grieķijas ekonomikas rezultāti ir uh, labāk nekā bija gaidīts 2015. un 2016. gadā, un es ceru, ka pateicoties Ekofinam un arī jūsi prezidentūrai veiksmīgi pabeigsies otrais izvērtējums un manas valsts ekonomika nonāks labā ekonomikas izaugsmes e, ceļā. Man ir divi jautājumi. Jūs pirms vairākiem mēnešiem mums nācāt klājāt ar uh, Eh, jūsu prezidentūras darba eh, grafiku, darba programmu par Banku Savienību. Bet, draugi kungs, pirms dažām dienām mums paziņoja, ka Banku Savienību nevar pabeigt bez trešā pīlāra eh, depozītu drošuma un ka nedrošā situācija liek eh, šo savienību stiprināt arī ar trešo pīlāru, jo bez trešā pīlāra banku savienības nav. Vēlos jums uzdot jautājumu, vai jūs uh, par Edis uzskatāt tāpat kā Dragie kungs, un tālāk kādu stafetu nododāt Maltas prezidentūrai attiecībā uz šo dosieru kuru bija sākusi arī iepriekšējā Nīderlandes prezidentūra. Un otrais jautājums. 2016. gada jūlijā padomi nāca klajā ar ieteikumiem Vācijai par makroekonomikas līdzsvara trūkuma ar lielu primāro atlikumu. Tika pieprasīts, lai tiks stiprināti Eh, iespēja nonākt eh, darba tirgū. Vēlos jums uzdot jautājumu, vai kopš jūlija esat izvērtējuši šos pasākums, ņemot vērā to, ka tajās pašās rekomendācijas par makroekonomisko līdzsvaru Vācijā, kas kaitē gan visai Eiropas Savienības ekonomikai, ir nonākusi arī komisija, jo tā kā dienvidu iztrūkums un uh, ziemeļu pārpalikums e, cits citu virz uz priekšu, tad kā jūs to vērtējat? Paldies! Hovorili ste o nevyhnutnosti. E, jūs runājāt par to, ka ir nepieciešams pabeigt banku savienību. Un tad man ir šāds jautājums, kas ir svarīgāk, lai būtu nepabeigta monetārā savienība vai nepabeigta banka savienība, jo pat labāk mēs dzīvojam nepabeigtas banka savienības apstākļos. Un būtībā mm, tie ir tādi salīdzināmi temati, un es te jums atklāti runāju tehniskais līmenis ņemot vērā to, ka drīz pabeigsim mūsu prezidentūru un tālāk darbu turpinās Maltas prezidentūru. Mums izdevies sagatavot uh, vienošanās, kas ir vēl uz sarunu galdu. Mēs mēnešiem gadījām ieteikumu pakoti no komisijas. Mēs uh, izskatīsim to, taču es jums varu pavisam atklāti sacīt, bez vēlēšanu cikla pabeigšanas nākošu mē, gadu mēs nevaram gaidīt kaut kādu ievērojumu progresu, un es jums to saku, apzinoties savu brīvību, kas man pat laban ir, jo pavisam drīz pabeigšu savu kā ekofinu prezidenta darbu. Nu, Te nav gaidāms revolucionārs liels attiecībā uz Banku Savienības vai Monetārās Savienības pabeigšanu. Mēs nevaram gaidīt. Tās noslēgt 2017. gadā. Un tas ir mans vēstījums, un tas neliecina par uh, labās gribas trūkumu vai par nevēlēšanos palīdzēt gaidāmajai prezidentūrai, Maltas prezidentūrai, bet to es vienkārši uzskatām, uzskatām redzu spogulī. Jūs runājat par Grieķiju Un jūs jau zinājāt, ka tu dzirdēsiet to no manis, un tad tā ir uzskatām par vērtīgu informāciju. Tātad vēlos sacīt, ka Grieķija pēdējo gadu laikā un arī Zaharotos kungs, Sakalotos kungs eh, attiecībā uz valsts budžetu panācis lielu progresu. Viņš eh, bez lielas uzticēšanās no kolēģa puses nevar turpināt nevienu kolēģi, nevienu darbu Tātad viņš pauda kolēģi uzticēšanos, jābūt ir kopīgai pieeja un ļoti interesants temats, eh, kuru mēs skatījām pēdējo dienu laikā, ir šis jautājums, cik lielā mērā būtu jāreformē darba tirgus. kas eh, tuvojas labākiem Eiropas standartiem, tad rodas jautājums, vai mēs varam runāt par tiem labākajiem Eiropas standartiem attiecībā uz darba tirgu vai darba uh, tiesību aktiem, bet varbūt tas nav manu pilnvaru ietvaros. Bet taisnība ir tas, ka Grieķijai ir labas ziņas un arī attiecībā uz Eirozonu un ASV var sacīt, ka ir apstiprināti īstermiņa mērķi saskaņā ar ceļu karti, par kur esam vienojušies. Un eh, te tiek eh, tieši eh, nostāja par to, ka ir jāpaplašina Grieķijas aizdevumu ilgspējība. Paldies, Rozatī kungs, lūdzu. Yes, thank you, Chairman, and, uh... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministrs kungs, ka esat mūsu viesi. Mans pirmais jautājums par šo Eh, par šīm reformām, lai stiprinātu Eirozonas uh, izturību. Mēs Eiroparlamentā strādājam pie budžeta kapacitātes stiprināšanas. Es vēlos zināt, ko jūs par to domājat, un vai jūs varētu arī sacīt, vai padomi ir pievērsusi uzmanību šim tematam, vai ir bijušas kādas diskusijas sākotnējas vai padziļinātas. Uh, diskusijas par Eirozonas budžeta kapacitāti. Un otrais jautājums attiecas uz um, finanšu darījumu nodokli. No nu jau pirms sešiem gadiem komisija iesniedz savu sākotnējo priekšlikumu, un es neesmu redzējis nekādu izteiktu progresu šajā jomā. Mēs esam zaudējuši šo sākotnējo entuziasmu, kas mūs virzīja, vismaz vairākās dalībvalstīs bija novērojams. Tātad, kāda šeit ir situācija vai projekts vēl ir pie dzīvības, un ja nē, tad kas ir galvenie šķēršļi progresa sasniegšanā salīdzinājumā ar sākotnējo priekšlikumu? Začnem, začnem odpovede v oblasti FTT. Vispirms atbildēšu uz jautājumu par finanšu darījumu nodokli. Mana valsts ir starp uh, tām valstīm, ar kurām ir paplašināta sadarbība, taču man ir šeit jā, jāpaliek pie ekofina priekšsādātāju amata. Kopā ar Portugāles ekspertiem pēdējo gadu laikā, kaut arī izskatās, ka tā bija izgāšanās, mums izdevās panākt daudz vienošanās pamat uh, sastāvdaļu kontekstā. Un princips, kuru ieviesa Austrijas puse, ir pavisam vienkārši runa par plašu bāzi un zemu likmi. Par to mums uh, izdevies vienoties par šo principu. Un tātad ļoti maz izņēmumu. Tas, iespējams, ir pamatprincips, taču galvenā problēma attiecībā uz šo paplašināto sadarbību visiem ir pazīstama, tā vēl ar vienu ir aktuāla, proti šāda veida sadarbība vai nodokļu aplikšana ir eh, iespējama pēc iespējas globālāk, tikai tad, ja tā ir globāla. Vācijas finanšu ministrs Wolfgangs Šeible ir nācis klajā ar, ar solījumu, ka viņš izmantos eh, iespēju, esot par G20 sarunu priekšsēdētāju, šo jautājumu akal aktualizēt. Bet eh, šajā sadarbībā nav nekāda spiediena, mēs neizdarām spiedienu, bet te ir runa par vienprātības principu tieši šo nodokļu jautājumos. No vienas puses te ir runa par dažu tādu projektu aizsardzību, kas var veicināt ekonomikas izaugsmi, bet jūs zināt, ko es ar to domāju. Tas arī ir ļoti aktuāls jautājums saistībā ar nodokļiem. Š šie nodokļu jautājumi tad uh, iejauc arī citās direktīvās, un tad eh, mums ir jādomā, kā var vizieties tālāk. Tātad finanšu darījuma nodoklis nav mīris, ir desmit dalībvalstis, un darbs pie šī projekta turpinās, bet man jāsaka, ir ļoti svarīgi, lai finanšu darījumu nodokli uzskatītu par ekonomisku dabas, nevis politiskas dabas projektu. Vismaz tā to redzu es. Jūs arī pieminējāt fiskālās kapacitātes jautājumu, un šis ir temats, ko pieminēja Beres kundze attiecībā uz kopējās monetārās politikas arhitektūras pabeigšanu. Jūs zināt, ka mums ir Junkera pakotne komisija un mums strādāt pie FSI2 ir kas tāds, ko mēs uzskatījām par pašu fiskālās kapacitātes atbalstu. Tā dod iespēju tā, tas dod iespēju atbildēt uz simetriskajiem satricinājumiem, šokiem. Protams, eh, tas ir tabū temats. Daudzas valstis nevēlas tam pievērsties. Un tagad es izmantošu to brīvību, kas man ir. Es vēlētos, ka mēs nākotnē runātot par FCI kā par tādu uh, tematu, kas ar vienu ir aktuāls um, un kas netiktu aprauts tādas analīzes dēļ, kas to atzītu par daudz maz neprioritīvu. Un uh, tiem, kas nevēlas apspriest šo tematu, tad būtu iespēja gūt uh, tīru sirdsapziņu attiecībā uz to, vai turpināt vai neturpināt uh, kapitālu tirgu savienības arhitektūru. Paldies! Paldies! Bajē, kungs, lūdzu! Paldies, priekšsādētāji! Labdien, ministrs kungs, kā jau jūs teicāt, daudz, kas tika paveikts eh, fiskalitātes jautājumos, vēlos pievērsties diviem aspektiem. Kā jau jūs zināt, parlaments ir daudz strādājis eh, Lukslīgas skandāla gaismā, lai mm, pieliktu bēr, bremzes. Eiropas valdības ir veikušas pētījums nodokloma, un 2013. Eh, līdz 15. gadam manā paša valstī ir jau 411 eh, šādas eh, īpašas, īpaši izņēmumi. Uh, nodokļu jomā. Tas ir daudz vairāk nekā agrāk. Uh, kā vai, kāds, vai nav sankcijas paredzētas valstīm, kas automātiski nevēlas apmainīties ar šo informāciju par nodokļiem? Um, Nobela balvas ekonomikā ieguvējs uh, saka, ka ar vienkāršu konkurences principu problēmas nav atrisināmas. Vai ir paredzēts 2017. gadā komisija strādāt uh, pie problēmas uh, sakarā ar um, darījumu likmi, dar, darījumu nodokļu likmi? Atbilde. Es esmu no valsts, kur mm, nodokļu jomas efektivitāte pēdējo četru gadu laikā ir piedzīvojis milzīgas izmaiņas, un te man ir jāatzīst, ka mēs esam tam pievērsuši uzmanību, tāpēc, ka e, budžeta konsolidācijas dēļ mēs viens spies to darīt, jo tad ir jāsavat kārtībā valsts budžets, tad arī ir, tiek sagaidīts, ka jums būs pārlikums, ko jūs varēsiet ieguldīt nākotnē, un tad pirmais valsts pienākums ir ieviest kārtību nodokļu jomā, nevis palielināt nodokļu slogu citos veidos. To, protams, ir vieglāk pateikt nekā paveikt, taču man jāsaka, ka es eh, esmu pilnīgi pārliecināts, ka viena no 2008. gada krīzes panākumiem bija tas, ka visa paradigma ir mainījusies pieeja izvairīšanās praksē izvairīties no nodokļiem. Es jau vakar pateicos Angela Kurēļ kungam par viņa drosmi apkarot, cīnīties ar šo fenomenu globālā līmenī. Mēs uh, gadiem ilgi esam dzīvojuši ar veco sistēmu. Es nezinu, vai tās pamatlīdzēji piekristu sistēmas izmaiņām. Protams, to nevar izdarīt viens dienas laikā, taču izmaiņas, ko pēdējo gadu laikā esam redzējuši, ir tiešām milzīgas, neticams. Ja jūs paraugāties uz 60. un 70. gadiem, tad jau bija globāla vienošanās par uh, informācijas apmaiņai. Uh, To parakstīja gandrīz simts valstis, un tas stāsies spēkā kopš no 2017. gada. Un labuma guvēji visā pasaulē eh, pamazām mm, mm, nepārprotam nonāk panikā, jo tas tās milzīgas izmaiņas un nērtības visiem tiem, kas eh, gadu desmitiem nemaksāja nodokļus. Tātad es saprotu, ka mums ir e, jāsaglabā uzņemtais temps, un es domāju, ka kritika šai ziņā mazliet pārāk skarba, ņemot vērā ievērojamo progresu, kas tika panākts. Runājot par pagājušās nedēļas darbu, šie hybrid mismatches ir kaut kas cilvēkiem pilnīgi nesaprotams, pat plašsaziņas līdzekļi tur nelīdz. Un tas dod uh, liels iespējas lobbyiem, to dabūt cauri iespējams, ka tiesībāks netiks pieņemts, bet ir miljardiem eiro, ko šādi varētu iegūt no dalībvalstīm. Un vēl ir citi apsvērumi kuru dēļ komisija ir sākusi um, apkarot uh, konkurences liktiesību aknē ievērošanu. Tagad ir, piemēram, pienākums sniegt horizontālo informāciju par iespējamo pārkāpumu valsts atbalsta noteikumos. Te es runāju par Vestager komisiju. Tā tad tiek pieprasīts, lai horizontālā informācija uh, nebūtu ļoti detalizēta par konkrētām valstīm. Es augstu vērtēju sadarbību ar komisiju, ar komisāru Moskoviči, ar taks uh, ģenerālu direktorātu. Mums tiešām vajadzētu augstu vērtēt uh, SAO lomu un arī G20 lomu. Mēs esam tikušies ar svarīgo valstu pārstāvjiem, bet bez G20 šī sērga netiks izskausta. Un komisijas priekšlikumi, kas tika piedāvāti arī mūsu prezidentūras laikā, aktualizē šo tematu par kopējo nodokļu bāzi šis tēmats kaut kā jau vēl pirms krīzes tika piemirsts. Un tas tagad atkal atdzīvojas. Kad mēs paraugāmies atpakaļ, kā viss temats par kopējo nodokļu bāzi tika skatīts pagātnē un kā tas tiek uzskatīts tagad, mēs redzam, cik ievērojami ir visa paradigma to dažu gadu laikā ir mainījusies. Protams, uh, Tie ir lieli centieni un tas prasīs milzīgu darbu apjomu. Taču nepārprotam laiki ir mainījušies, arī attieksme ir mainījusies un, protams, eh, pozitīvajā virzienā manā skatījumā mums visiem. Paldies, Bernards Langens, lūdzu. Paldies, ministra kungs. Gribēju arī nedaudz tagad paturpināt jūsu domu gājienu. Uh, runājot par kopīgo nodokļu bāzi un citiem jautājumiem. Bet jāsaka, ir arī citas problēmas, kur dalību valsts ir iebuksējušas. Nu, eh, PVN nodokli jau sen vajadzēja reformēt, kops 93. gada ir pagaidu sistēma un trūkst 160 miljārdu eiro saskaņā revizijas palātas. Uh, aprēķiniem. Tas ir, tie ir zaudējumi krāpniecības rezultātā, un pēdējo vairāk kā 20 gadu laikā nekas īsti nav noticis. Visu laiku runājam par labāku sadarbību, un nekas nav noticis tikai paziņojumu no ECOFIN padomus, no dalību valstu puses, arī no komisijas tā skaitā. Uh, Gribēju pavaicāt, kā mēs varēsim šo uh, eh, PVN reformu uh, eh, 101. līdz 103. pāntu uh, pārvērst normālā uh, funkcionējošā sistēmā. Ko dara jūs kaimiņi, austrieši un čehi, lai uh, tādu varbūt pilotu projektu palaistu šajā nozarē? Un kādi ir nākamie uh, sparamie soļi? Un ir izveidot arī īpašā Panamas dokumentu um, izmeklēšanas komiteja, darb, darba kārtībā ir naudas atmazgāšanas direktīva, Eiropas prokurora biroja izveide, un notika vienošanās, ka krāpniecība, kas ir uh, lielāka par 10 miljoniem eiro, ir Eiropas kompetencē, bet runājot par naudas atmazgāšanas direktīvu, tur atkal ir blokāde. Vienmēr, kad ir kaut kas, kas skar nodokļus, dalību valsts uzliek veto uzliek uh, blokādi padomē. Un tā mēs atkal neko nevaram panākt, jo īstenībā nodokļu taisnīga politika, tai ir jākalpo par demokrātijas uh, vienu no pīlāriem. Nu, nedrīkst būt tā, ka Amazon un viss citi var krāpties un viss tiek tie vienkārši aizmirsts un ignorēts. Šeit pat īrijas ministrs teica, ka mēs uh, aplikām ar nodokļiem tikai uh, Apple apgrozījumu, kas tika gūts īrijā. Mēs darbojām rīkojamies saskaņā ar visiem priekšrakstiem. Nu, lūdzu, eh, pastāstiet, eh, ko jūs esat nolēmuši darīt un ko tad eh, jūs sagaidāt no Maltas un Igaunijas prezidentūrām jau nākamajā gadā, 17. Poznáte tému daňovej suverenity a viete, že ja mēs runājam par nodokļu suverenitāti, ir valstis, kurās politiskās partijas pieprasa konstitucionālus likumus, lai aizsargātu to, ka nodokļi joprojām ir ES eh, dalībvalstu kompetencija. reaģējot uz nu, viņu izpratnē tādiem ķecerīgiem priekšlikumiem no Briseles. Jāsaka, ka visās dalība valstīs tas ir gana jūtīgs jautājums, un ņemot vērā to, ko esmu pieredzējis dažādās sārunās un padomas sēdēs, ir jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu, bet ja mēs runājam par nodokļu sinerģiju, vienprātības lēmuma nepieciešamība konkrētos politiskajos jautājumos nozīmē, ka sarunas par labiem priekšlikumiem bieži vien ilgst vairākas desmitgades. Un pieņemt lēmumus par pārējais laika pasākumiem mēs atkal uh, iztērējam vairākas desmitgades. Diemžēl, nu, varbūt eh, pat ne visi piedzīvos eh, šādu likumu pieņemšanu savā dzīves laikā. Nu, tā tas notiek, tās ir procedūras, un tas ir saistīts ar visu mm, institūciju uzbūvu kopumā. Un ir eh, vairākas ļoti tādas cienījamas Eiropas Savienības eh, dalību valstis, eh, kurās ir pietiekami augsts sociālās aizsardzības līmenis, pietiekami augsts dzīves līmenis, tās mēģina risināt šīs problēmas, tik un tā saglabājot nodokļu politikas suverenitāti. Ja mēs diskutējām par to, ka kāda valsts mēģinātu atteikties no šāda modeļa. Mēs te varam uh, iekremdēties dažādās filozofiskās pārdomās, kādas iespējas te pavērs un tam līdzīgi. Bet es gribēju jums pateikt, ka pateicoties tieši mums, bija PIF direktīva, kas attiecas uz uh, tiesiskumu un noziegumiem. vēršas pret karuseļu veida krāpniecību PVN jomā. Tieši pateicoties mums, mēs gal galā nonācām pie vienošanās par PF direktīvu. Tas notika vakardien, 7. decembrī. Tādēļ ar lielu gandarījumu varu ziņot, ka lai gan daži teica, mm, Tas ir iekšlietu jautājums, tas ir jāizskata tieslietu un iekšlietu padomu. Mēs tomēr varējām vienoties. Bija arī vairāk citi priekšlikumi, kas tika izteikti, un mēs atbalstām eh, čehu, vācu un austriešu priekšlikumus par nodevām. Un domājam, ka priekšlikums eh, tomēr nāks klajā jau pirms Ziemassvētkiem. Tāda solim izskanēja otrdien. Paldies, tagad Nena Gīla. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs. Laipni lūgtu jūsu, mūsu komitejā, jūsu prezidentūras laikā. Jūs panācāt ievērojumu progresu, gribēju jūs uzteikt par to, un jūs jau teicāt, ka par DFS tika nobalsots ar vairākumu. Mēs par to jau vienojāmies pagājuši mēnesi. Un, protams, dalību valstīm mēdz būt konfliktējušas intereses, un jums izdevās tās nogludināt. Jāsaka, ka sarunas, kas norisinājās, bija viens no grūtākajām vēsturē. Nu, visas ir grūtas, bet šīs bija īpaši piņķerīgas. Un vakardien tad tika uh, spērts arī pirmais likumdošanas solis pilnvērtīgas EMS virzienā. Uh, Prezidentūrai ir jāveic savi uzdevumi, un eh, mazas dalību valstis bieži vien uh, nedaudz nobīstas no tādiem pamatīgiem uzdevumiem, bet es ceru, ka jūs uh, apspriedīsieties ar nākamajām prezidentūrām un tās iedrošināsiet, uh, ka tām ir paspēkam šie uzdevumi, lai tādi grūtāki jautājumi tomēr netiktu kaut kur atvilknē nolikti. Eiropas Savienības politiskie izaicinājumi nedrīkst gaidīt. Mēs nedrīkstam pārāk ilgi meklēt risinājumus. Mums ir jārīkojas ātri, ir jāatjauno izaugsmē, ES. Un ir jārada, bet diemžēl rodas iespējas, ka ES kļūst aizvien fragmentētāka. Un vai padome patiešām tiek ar to visu galā. Es domāju, ka tā nerīkojas tik ātri, cik vajadzētu, ņemot vērā spiedīgos apstākļus. Banku pakotne būs uh, viens no instrumentiem, uh, pie kura strādās nākamās prezidentūras. Uh, Mums ir uh, jāpieliek tam punkts, ir jāparūpēs, lai bankas ir pietiekami stabils un jāatbalsta ES ekonomika. Gribēju pavaicāt, vai šie um, neatmaksātie aizdevumi jums uh, rada bāžas un ko jūs domājat arī par valstu parādiem. Jāsaka, ka investori nu, tagad varbūt arī iet ar līkumu Eiropas bankām. Mums e, ir jāmēģina šī tendence tomēr e, mazināt. Un ko jūs e, varēsiet pateikt, kā, kādu ceļu maizi nodosiet tālāk Maltas un Igaunijas prezidentūrām? Paldies! Gīles kundze. Arī es no savas puses vēlējos jums pateikties par sadarbību. Esmu gandarīts, ka varējām vienoties par prospektus. Tāpat esam gandarīti par to, ka eh, jūs eh, pieņēmāt vērts papīrošanas priekšlikumu. Esam nedaudz sarūktināti, ka tas varbūt nenotika nedaudz agrāk. Uh, bet Mēs noteikti Maltas kolēģiem visu to uh, nodosim tālāk šo stafetes kociņu un uh, novēlam jums arī veiksmi turpmākajās sarunās. Ja runājam par naudas tirgu fondiem, uh, mums uh, izdevās panākt vienošanos uh, dalību valstu starpā un ir uh, valstis. Uh, kas patiešām ir bijušas ļoti aktīvas šajā jomā. Mums pat nevajadzēja pie, piemērot um, kvalificētā vairākuma procedūru. Protams, visi nebija uh, pilnīgi apmierināti, bet vienošanās tik un tā ir ārkārtīgi vērtīga. Man arī neradās iespējas, ka dalība valstis būtu noskaņots pret kapitāla tirgu savienību. Varbūt, ka pat uh, tieši Brexit dēļ mums ir jāsaņems un jāparāda, ka ar vai bez apvienotās karalists mēs vēlamies eh, patiešām uzbūvēt šo kapitāla tirgu savienību un vēlamies, lai tā būtu veiksmīga. Mēs nedrīkstām uh, eh, izrādīt citām uh, lielvarām, ka mēs esam vāji. Šos projekts nevajag vienkārši aizmirst un kaut kur nobīdīt uh, otrajā plānā. Tāpat jūs runājāt par valstu parādiem. Mēs vēlamies izmantot um, tās augto kvantitātīvās atvieglošanas metodu, vienkārši drukājot vairāk naudas, bet uh, dalību valstīm pašām ir jālēmī, ko darīt, kā rīkoties, kādas pasākumus pieņemt. Jo, protams, nu, bankas tagad nepiedzīvo pārāk uh, vieglus laikus, uh, citas mēģina tikt vaļā no valstu obligācijām. Mēs to visu nevaram risināt, neuzceļot līdz galam uh, kapitāla tirgu savienību. Es nāku no mazas valsts, bet neskatoties uz izmēriem vai svaru, mums eh, pirmām kārtām ir jāparūpējas, lai tādi labie skolnieki kārtīgās valstis varētu ātrāk piekļūt finansējumam. Tās valstis, kuras visu ir labi izpildījušas un kurām nav pārāk augstu parādu. Un es esmu pārliecināts, ka pēdējos eh, komisijas priekšlikumos tas tiks ņemts vērā. Paldies, tagad Brians Heis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Laipni lūgt, ministra kungs. Jūs atkal esat pie mums ieradies un eh, tāpat kā Nīna Gīla gribēju eh, uzteikt jūsu un jūsu līdzstrādnieku darbu. Eh, jūs esat ļoti daudz darījuši kapitāla tirgu savienības labā. Nu, tas jau trīs gadus ir bijis darba kārtībā, nomainījušās sešas prezidentūras, un jūs noteikti varat lepoties ar sasniegto. Un jā, ASV ir tagad jauns uh, prezidents uh, Donalds Trumps, uh, viņam tur arī tagad ir jauns kongress, viņš, tika, viņš runāja arī par uh, uzņēmuma nodokļa samazināšanu ASV, un viņi tāpat mēģinās arī uh, mainīt to politiku, kad, piemēram, lieli ASV uzņēmumi mēģina pārņemt mazākus Eiropas uzņēmumus. Tas noteikti dalību valstīs ietekmēs IKP rādītājs, un tas varētu arī palielināt budžeta iemaksas. Un es arī jūsu ievadrunā dzirdēju, ko jūs domājat par Brexit un, protams, kas notiks ar ES budžetu, nu vai e, e, apvienotā karalista ne, neveiks vairāk iemaksas. Ko tas nozīmē, ko Ekofin ir domājis darīt, lai šo jautājumu atrisinātu? Un jāsaka, ko tad nozīmēs šīs sarunas ar apvienoto karalisti par Brexit, vai būs kaut kāds iemaksas budžetā vai nē. Un visu beidzot, bija jau diskusijas par finanšu darījumu nodokli iepriekš, un mums šķiet, ka G20 Vācija par to vēlēsies runāt turpmākajā gadā. Un jāsaka, ka mēs joprojām nesam vienojušies par tādu labu sistēmu Eiropas Savienībai. Ko jūs par to esat domājuši? Vai ECOFIN ir kaut kāds viedoklis? Vai jūs esat domājuši par tādu globālu un ne tikai Eiropas standartu, standartu ieviešanu šajā jomā? Paldies! Paldies! Jāsaka, ka tagad, eh, nu, ka ir daudz eh, sarežģītāk vienoties globālā līmenī nekā es līmenī vai atsevišķu valstu līmenī, bet es domāju, ka globāla sistēma nebūtu nav aplama. Ja mēs runājam par sadarbību un paplašināt sadarbību nodokļu jautājumos, un preferencēm vai tādiem izdevīgākiem režīmiem attiecībā uz uzņēmumiem. Mēs par to visu diskutējām, un es allaž esmu atkārtojis, ka runājot par FTT, tātad eh, finanšu darījumu nodokli, eh, sadarbība ir eh, izšķirīgi svarīga. Es tikos ar Lefevru kungu Pirms mēneša tas notika Bratislavā. Viņš ir kādreizējais prezidenta Reigana padomnieks nodokļu jautājumos. Un ja jūs tagad paskatītos uz, ja jūs tagad pašķirstītu Financial Times, jūs varētu atrast interviju ar šo kungu, un Lefevre kungs man arī uzdāvināja grāmatu. Man godīgi jāatzīst, ka ne vienmēr viņa viedoklis man šķiet ļoti pareizs vai nu, tāds uh, simpātisks, uh, ņemot vērā arī viņa izteikums par Eiropas Savienību. Un arī ECO ziņojumi par uh, nodokļu politiku zināmā mērā uh, rada bažas par protekcionismu. Uh, ņemot vērā arī importus uh, uz ASV. Uzskatu, ka EDSO varētu būt tas vēstnesis, kas varētu šos jautājumus tematizēt. ASV ir jauna administrācija, es nezinu, mums uh, ir kaut kā uz to jārēģē, tas nebūs vienkārši, bet mums ir katrā ziņā jācīnās pret protekcionismu. Un, protams, arī importi uz ES tirgu nav tik vienkārši. Runājot par apvienoto karalistu un ar to saistītajiem procesiem, mums ir jābūt saliedētiem. Ir uh, jāizveido kopīga pozīcija. Tas katrā ziņā nav iemesls uh, mēģināt uh, likt eh, apvienotāju karalistei pātrināt tempu, bet mums ir jāsaprot, kā uh, risināt dažādus procedurālos jautājumus, kā arī budžeta jautājumus. Mario Monti joprojām strādā darba grupā, Viņi pēta šos jautājumus. Diemžēl viņiem nav pārāk lielas manevrēšanas iespējas. Tas ir saistīts arī ar EMS eh, noteikumiem. Es noteikti novēlu panākumus un um, daudz pacietības Barņēja kungam. Mums noteikti ir jābūt vienotiem. Un tagad Pērvanš Pēres lūdzu. Paldies, ministra kungs! Eh, tagad gribētu jūs eh, tomēr uzslavēt par to, ko esat panākuši neoficiālajā padomē. Jūs eh, ar kolēģiem runājāt arī par minimālo bezdarbnieku pabalstu. Tas notika jūsu prezidentūras laikā, tie ir lieli panākumi, tāpat jūs arī runājāt par uh, fiskālo uh, kapacitāti, un es uh, vēlējos uh, pavaicāt, ko jūs tātad, uh, kādu stafets kociņu jūs šajā jomā nodosiet Maltas prezidentūrai. Un tālāk par Eiropas prokuratūru, tas nedaudz sasauc ar Wernera Langena uzdoto jautājumu. Uh, iekšlietu, tieslietu un iekšlietu padomē par to tika runāts, tas tieši varbūt uz jums neatiecas, bet arī fiskālajā jomā ir nepieciešama šī Eiropas prokuratūra. Kādi varētu būt rezultāti? Varbūt, ka mums vajadzētu domāt arī par paplašināto sadarbību un uh, Francijas, Itālijas prezidentu, prezidentu un Vācijas kancleres iniciatīva veidot paplašināto sadarbību un varbūt domājot par tādas pat Eiropas līmeņa ministrijas izveidu, kas cīnītos pret finanšu noziegumiem un arī terorismu finansējumu. Varbūt tā nemaz nav pēdām doma. Paldies! Bēreses kundze. Jau no paša pirmā brīža mēs esam domājuši, kā pabeigt darbu pie ēmēs. E mēs negribējām tajā pašā laikā izlikties naivi. Mēs Protams, nekad neesam atteikušies no saviem sapņiem. Mums ir jāsaprot, kas ir pašas svarīgākās struktūras un kāds būs desmit gadu darba rezultāts. Kāda izstīsies Eirozona pēc vairākiem gadiem? jūs arī nobalsojat par tā saukto prezidentūras vēstuli. Mēs visas iniciatīvas apkoposim un vēlāk arī paziņosim kādas uh, iniciatīvas ir izskanējušas turpmākajās sēdēs, un viss šī informācija tiks arī nodota prezidentam Šulcam. Es ceru, ka baltā grāmata arī būs rezultatīva. Um, tā dienas gaismu ieraudzīs nākamā gada martā. Mēs tur arī esam uh, pielikuši savu roku. Un Bratislavas ceļa karte par kuru vienojās eh, valstu līderi samit laikā, tajā arī ir pietiekami daudz eh, jūtīgi temati iekļaut. Par Maltas prezidentūru runājot, nu, Baltā grāmata tiks pieņemta tieši viņu uh, darba laikā. Es ceru, ka Baltā grāmata kalpos kā tāds iedvesmas avots. Protams, nevienmēr mēs piedzīvojam uh, pašus patīkamākos notikumus, ir jāņem vērā arī reālā mm, dzīve. Bet es ceru, ka tomēr Baltā grāmata būs veiksmīga. Jūs pieminējat arī prokuroru, Eiropas prokuroru biroju. Gribēju jums atsaukt atmiņā, ka Jūrovas kundze Ekofin eh, padomē izteicās divreiz, tas bija kas neparasts. Mēs eh, varējām pietiekami daudz panākt, eh, runājot par cīņu pret eh, nodokļu krāpniecību un nodokļu nemaksāšanu. Un jāsaka, mēs zaudējam miljārdiem eiro, ņemot vērā dažādas schēmošanas, startautisku koncernu darījumus un tā tālāk. Manuprāt, pieņemtie secinājumi bija pietiekami labi. Mēs varējām arī pārliecināt dažas dalību valsts mainīt savu viedokli, jo tās sākumā varbūt nu, abām rokām neatbalstīja eh, prokurora biroja izveidi. Es domāju, ka padomu par to apspriedīsies arī rītdien, tā tad vienkārši nu, turēsim īkšķi, lai, tas, eh, pie, lai pieņemtie secinājumi nāk par labu arī jūsu darbam. Paldies! Liels paldies, ministra kungs! Pēter. Jā, tā bija ļoti auglīga viedokļu apmaiņa. Gribēju arī jūs uzslo, uzslavēt. Um, jūs esat uh, prezidentūras laikā panākuši ļoti daudz. Um, jūsu kolēģi arī veda sarunas par DFS un prospektus. Um, tas bija ļoti smags darbs. Gribēju arī jums pateikties par paveikto fiskālās kapacitātes uh, labā. Un gribēju pateikt no parlamenta puses, ka šis jautājums uh, noteikti mūsu darba programmā joprojām saglabāsies augšgalā. Nākamā sēde pirmdien. Paldies! Eh, priekšsēdētāji eh, saka, ministra kungs, jā, novēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus.